Good afternoon, dear colleagues. Sveiki, kolēģi. Paldies, ka ieradāties. Priekšsēdēs Marājuši pēcpusdienā nebūs mūsu vidū, es vadīšu šo pēcpusdienas sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts, kā ierasts, darba kārtības apstiprināšana. Kas tad mainījies? 12. punkts darba kārtībā. Ziņojam projekts attiecībos to, kā tiek izveidota palīdzības un apmācības programma cīņā pret uh, eiro viltošanu 2021. līdz 2027. gadā. Tāda šī programma paredzēta. Periklis 4 programma. Šo darbu kārtību punktu esam atlikuši. Cerams, kā nevienam nav iebildumu. Un līdz ar to darba kārtība ir mainīta un apstiprināta. Kāds tad valodas šodien pieejams? Tūkojums ir pieejams eh, visās valodās, eh, izņemot eh, gēļu īru valodu. Arī rīta cēlēnā savukārt būs pieejams visas valodas izņemot horvātu un atkal gēlu, un pēcpusdienā viss izņemot horvātu, gēlu un maltiešu valodu. Un tagad koordinatoru apstiprināšana rekomendācijas atbilstoši 205. pāntam. Koordinācija Tad ir kāda informācija no koordinatoriem. Žakstiskai procedūra 19. novembris, eh, tā tad ir eh, um, tālāk nu, referentu nominēšana. Klods Marājušs, kā līdera priekšsādātājs, ir nominēts kā referents priekšlikumam regulē, ko maina padomas regulu numur 539, slēpts vietietoši viens, kur ir uzskatīts trešās valstis, kur valsts piedrīgiem ir nepieciešams vīzas, šķērsojot ārējās robežas, un to valstu viedīgie, kuriem nav nepieciešams vīzas, um, saistībā ar apvienotās karalistes, apvienotās karalistes izstāšanos no Savienības. Sofija Intvelde no Aldi ir nominēta kā referente rezolūcijai par darba grupu, kuras mēģis ir uzraudzīt situāciju saistībā ar tiesiskumu un cīņu pret korupciju Eiropas Savienībā jo sevišķi ar eh, atsauci uz eh, konkrētiem situācijām Maltā un Slovākijā. Un eh, es, Fernand, tātad Hans Fernando Lepesā Golēs, būšu jūsu referents par pašinstīvas ziņām saistībā ar humanitārajām vīzām. Un tāpat arī jāpiemina komisijas otrais jautājums par Āfrikas izcelsmes personu pamatiesībām Eiropā, sekot koordinatoru lēmumu, nu, 7. septembra ir sācies eh, darbs eh, šeit, eh, lai sagatavotu Lībe rezolūcijas projektu, kas kā tieši šo jautājumu - afgāņu izcelsmes personu pamatiesības Eiropā, un jūs tāds motisks jautājums, par ko komisija, par ko panākt vienošanās starp politiskajām grupām. Priekšsēžu konference tas tiks iesniegts, un iespējams, ka jau mārtenā ar sēdes kārtībā tiks iekļauts kā diskutējums jautājums Mm, kā, kā rezultātā arī tiks pieņemta rezolūcija atbilstoši 128. panta 5. daļai mūsu reglamentām. Nu? Cerams, ka šie koordinatori pieņemtie lēmumi jums ir pieņemami, ka komiteja tos var atbalstīt. Pretenziju nav, ļoti labi. Tad tālāk um, deleģētie un īstenošanas akti, tiesību akti. Šeit man ir kāds paziņojums saistībā ar um, Komisijas septīto īstenošanas lēmumu projektu attiecībā uz iebraukšanas izbraukšanas sistēmas regulējumu, šī exit sistēma. Informācija, kas jāsniedz Eiropas komisijām dalību valstīm par uh, zīmogiem atsevišķos dokumentos, tad uh, nepieciešams piekļūt uh, reģistriem um, šajā sistēmā, validācijā sistēmās, ETIAS sistēmā un citās sistēmās, ka nepieciešama identiskā specifikācija, lai pieslēgtos uh, centrālajiem eh, eh, punktiem ETIOS eh, centrālās sistēmas piekļuvēm, kā arī nepieciešams tehnisks risinājums, lai sakumētu datu ieguvi un apmaiņu starp dalībvalstīm un Eiropolu. Tāpat arī pielikuma projekts komisijas īstenošanas aktam, lēmumot, ko tika noteikts, kādai jābūt pirkstu nospiedumu un fotografiju kvalitātei biometrijas nolūkos, tātad informācija, kas tika ievadīta iebraukšanas izbraukšanas sistēmā, uh, kur tiek noteikti specifikācija un noteikumi. Web, tātad da, sistēmai, exit sistēmai, kur tiek noteikti specifiski normatīvi attiecībā uz sistēmas izveidi, kā arī, kur tiek noteikti, noteikti nu, saba, sadarbspēja starp ES sistēmu un uh, vīzas informācijas sistēmu, jeb vīz. Pamatiesība akts ir regula, ar ko tiek noteikta ES sistēma kur tiek reģistrēta personu iebraukšanas un izbraukšanas dati tātad, kā arī dati par atteikumu iebraukt trešās valsts piedarīgajiem, kas mēģina šķērsot Eiropas saimnības laibvalstu ārējo robežu, un kur tiek noteikti priekšnoteikumi piekļuvēs datu bāzē tiesību aizsardzības nolūkus, ko tiek mainīta Schengens konvencija un attiecīgās regulas, proti 767 2008 un 1077 2011. Šo īstenošanas tiesību aktu pieņemšana par to ir ziņots eh, visiem Libē locekļiem. Libedijā apkārt rakstu vēstuli no 23. novembra. Un tāpat arī eh, tika noteikts eh, termiņš iespējamām iebildēm. Ja kāds komitejas darbinieks vēlas mums informēt par saviem iebildumiem, tad uh, dodiet ziņu Libas sekretāriem līdz 4. Eh, decembrim 2012. Savukārt elektroniskā balsošana notiks uh, rītā 15 pāri 9. Lūdzu, neaizmirstiet uh, savas uh, balsošanas elektroniskās kartītes rītā, paķeriet tās līdz. Un nu ķeramies klāt uh, mūsu saturīgiem darba kārtības punktiem. Trešais darba kārtības punkts organizētās noziedzības apdraudējuma novērtējums internetā. IOCTA. Filips Amankungs ir ieradies uz šo prezentāciju. Viņš ir strateģiskās struktūrvienības vadītājs eh, Eiropola kibernosēdzības centrā. EC3 sauc uz šo centru saīsināt. Un eh, tad sāksim arī ar šo prezentāciju. Riska izvērtējums, ticīgās organizētās nosēdzības darbošanas internetā 18. gadā tas viens no svarīgākajiem Eiropas strateģiskiem dokumentiem, kas dod dalību valstu tiesību aizsardzības iestādēm tādu koncentrētu analīzi attiecībā uz to, kas tad notiek eh, kibernosacības jomā, kādas ir tendences pēdējo gadu gaitā. Tad tiešām ir eh, visādas aktualitātes, un tā teikt, eh, kādā virzienā viss attīstās, un iesniegts rekomendācijas. Došu vārdā man kungam, kurš stādīs priekšā 2018. gada ziņojuma um, svarīgākās tēzes, nu, un tad, ja kādam būs jautājumi, tad jums būs iespēja tos, protams, uzdot. Man kungs lūdzu, vārds jums. Thank you, Chair, and thank you for... Paldies priekšstādātāji un paldies par šo iespēju stādīt priekšā mūsu iegadēju strateģisko ziņu. Tad mūsu izvērtējums par mm, organizētās noziedzības uh, apdraudējumiem uh, internetā. Kā jūs nu pat pieminējāt, šis um, pārskats, šis ziņojums savā ziņā ir unikāls, jo tas dod tādu koncentrētu pārskatu par to, kāda ir apdraudējuma tendences uh, kiberjomā, kāda ir apdraudējuma. Šī ziņojuma sagatavošanā piedalās gan akadēmisko aprundu pārstāvi, gan nozars pārstāvi. Nu, tas nes ne tikai pārskatu par tendencēm un apdraudējumiem, kā, kā mēs to saskatām, balstoties mūsu rīcībā esošo šo informāciju un ko saņem no saviem partneriem, bet tas tāpat arī sniedz virkni svarīgu rekomendāciju tiesība aizsardzības iestādēm, kā arī politiķiem, kas darbojas dažādās jomās. Nu, tā īsts pārskats par šo ziņojumu, kāda ir tā struktūra. Nu, Svaigākā informācija nāk no dalību valstu policijas iestādēm, trešo pušu Izvērtējam tāpat konsultīvās grupas, 23 šādas grupas, trīs grupas, respektīvi internetu finanšu un pakalpojums necēja grupa. Tāpat arī tā, tā, atklātos avots arī izmantojam šajā pētījumā. Šeit runājam par visdažādākajām jomām, protams, koncentrējoties uz uh, trīs svarīgākajām jomām. Uh, Viens no EPACO Eiropola centriem, šis EC3, mūsu centrs, e, sako līdz tam, kā mēs varam cīnīties tiešsaistē pret uh, naudas atmaskāšanu, bērnu tirsniecību un citiem jautājumiem. Bet, protams, koncentrējamies arī uz saistītām jomām. Piemēram, kvantu datošana. Nu, daži tādi, nu, eksotiskāki temati. Kā priekšsētājs jau sacīja, uh, ielūkojamies 12 mēnešu senā pagātnē, raugāmies, kas tad ir noticis, kādas ir aktualitātes, eh, un mēģinām prognozēt, kas tam varētu notikt eh, turpmākā gada gaitā. Nu, kas tad ir svarīgākais, kas ir noticis pēdējā gada laikā? Nu, protams, eh, GDPR, tātad vispārīgā datu aizsardzības regula, ir tāds svarīgs kiberdrošības likumdošanas elements, kas stājās spēkā šī gada gaitā, nu, kuriem mēs vērtējām ļoti pozitīvi, un, protams, uh, Mēs sagaidām, ka tas noteikti uzlabos uh, kiberdrošības um, pamatu, sevišķi tiesību aizsardzības iestādēm, sagaidot um, to, ka tuvākā laikā zem varētu tikt ziņots par GDPR pārkāpumiem, tiesību aizsardzības iestādēm, protams, jādod instrumenti, lai pret to cīnītos un tos izmeklēt. Tālāk uh, tāds būtisks panākums bija arī ļoti sekmīga un saskaņota uh, cīņa, lai uh, apkarotu Darknet eh, darboņus. Mums izdevās eh, sekmīgi slēgt divas lielākās eh, Darknet tirsniecības vietas, Alfabē un Hansa. Tālāk. Trešais moments būtu kriptovalūtas, kuras nu, pamazām kļūst par tādu ierastu maksāšanas līdzekli. Protams, pat pašas par sevi kriptovalūtas ir leģitīms um, maksāšanas līdzeklis. Uh, Un pat cik tās kļūst aizvien eh, izplatītākas, tad, protams, tās eh, sagādā interesi arī noziedzniekiem. Tālāk, eh, astoņas tādas pamat tendences. Nu, diemžēl, izspēdēja vīrus joprojām ir viens no lielākiem apdraudējumiem, un tuvākā nākotnē tāda arī paliks. Kriptovalūtas izmantošana, kas nozīmē, ka šis kripto jacking nozīmē to, ka nosveicinieki var izmantot jūsu datora resursus, uh, lai ar to palīdzību iegūtu kriptovalūtas. Un tas ir kļūst par būtisku apdraudējumu pēdējā laikā, jo no, no, no nu, noslēdznieku viedokļa raugoties, eh, šāds kriptovalūtu iegūšanas veids ir eh, gan eh, mazāk riskants, gan arī prasa mazāk piepūles. Un kriminālajā pagrīdē ir virkni dažādi instrumentu, kas ir pieejami, ko jūs varat izmantot. Nu, piemēram, pakalpojumā, ko es varu teikt, DDoS uzbrukums, ir izklājotā pakalpojuma atteikuma uzbrukums citām tīmekļa vietnēm. Un šie DDoS joprojām ir liela problēma. Šie pakalpojumi ir pieejami par maksu, nu, par maksu jūs varat par nelielu mm, tātad, um, maksu, jūs varat um, noierēt šos pakalpojumus, pat ja pats no tā neko nesaprotiet. Un, protams, šie pakalpojumi un instrumenti ir pieejami dažādiem um, darboņiem. Uh, neatkarīgi no, no viņu motīviem, vai tie būtu finanšu, vai, vai politiski, vai kādi citi motīvi. No nu, pagrīdas tirgu jūs, jūs tos varat izmantot. Un tālāk eh, MV standarts, chip and pin standarts, eh, mēs redzam, ka eh, krāpšanās ar kārtēm tomēr arī turpina dominēt maksājumu krāpniecības jomā. Mēs redzam, ka kartes vienkārši tiek noklanēts, un, un tad naudiņa tiek izmaksāta citās valstīs. Kā es pieminēju, par cik ir atsevišķas kriptovalūtas, kā bitcoin, piemēram, ir piedzīvojuši lielu izaugsmi. Pērnā gada beigās viens, viens bitcoins maksāja 19 tūkstoši dolāru, un tā rezultātā, protams, viennozīmīgi, ka interesi par kriptovalūtām ir krietni pieaugusi, un viņi mēģina piekļūt kriptovalūtu īpašniekiem vai, vai šīm te biržām. Uh, kur jūs varat mainīt uh, kriptovalūtu pret kādām lietām. Sociālā inženierēšana, tātad eh, iekļūšana dažādās privātās sistēmās arī ir eh, izplatīts veids, jo reizēm ir vienkāršāk tikt garām cilvēku, tā teikt, kontrolētiem tīkliem nekā citu, nu, darknet, tātad tirgus. Joprojām nu, ir liels apdraudējums, tāpat arī kibernosēdzība, bet te ir racionālie nosacības veidi pamazām mēģina iespiesties šajā jomā. Runājot par, par eh, bērnu seksuālu izmantošanu, mēs redzam, ka eh, komerciālās komunikācijas līdzekļi bieži vien tiek izmantoti, lai izplatītu bērnu pornogrāfiju. Pavisam īsti nedaudz varbūt detalizētāk eh, tad, tad šīs te sešas jomas jūs te redzēt, nu, tad konkrētāk. Tātad kiber atkarīgie noziegumi. Uh, Tās kriminālas nosacības formas, kas eh, pastāv tikai tādēļ, ka mūsu rīcībā ir internets, kā es pieminēju, izspēdē vīrus joprojām ir eh, lielākais apdraudējums. Tā rezultātā pieaugušas mūsu operācijas šajā jomā, kā arī krietni koncentrējamies uz preventīviem un izglītojušiem pasākumiem dažādi uzbrukuma vektori, sociālā inženierēšana, kā es jau pieminēju, piemēram, bieži tiek izmantotas mēstules, lai cilvēki klikšķinātu uz kādām saitēm, kas viņus noved pie um, uz nepareizā ceļa, tā teikt. Un tāpat arī uh, um, kripto datizrāts ir pēdējā laikā arī kļuvusi par visai populāru nodarbi. Populāru nodarbi garnaģiem. Nākamā joma, kas būtu jāpiemina ir tas, ka atsevišķās geogrāfiskās jomās, jo sevišķi Rietumā Afrikā, Rietumā Afrikā krāpnieki, kas tā tiek pārgājuši uz eh, kibertelpu ar, ar eh, savām darbībām, vēršas sevišķi pret eh, Eiropas infrastruktūru. Un, kā es sacīju, tagad palielinās uzbrukumu skaits kriptovalūtu īpašniekiem un attiecīgiem biržām. Nu, viena no nodaļām veltīta tam, ko mēs saucam par konverģenci starp kibernoziedzību un terorismu, satuvināšanos. Terorista kiberspējas eh, internetā mm, mēs redzam, eh, ka ir aizvien pieauguša problēma. Protams, mums ir noteikti dati, kas liecina par to, kas reāli noticis pēdējā gadā. Konkrēti raugāmies eh, šo kiberdimensiju, ja tā to varētu saukt saistībā ar tā saukto islāma valsti. Mēs redzam, ka islāma valsts ir ārkārtīgi sekmīgi un efektīvi izmanto internetu savas propagandas izplatīšanai, bet uh, no citas uh, darbības kiberjomā pat labāk islāma valstīs, ka šeit ka ir ap, apgrūtinātas. Es jau sacīju, ka esam uh, sekmīgi slējuši alfabetu un Hans uh, Dārknet uh, tirgus, un līdz ar to Dārknet ir kļuvis daudz fragmentētāks, sadrumstalotāks. Atsevišķi pārdevēji ir izstājušies no spēles, tad ir pārgājuši uz citiem komunikācijas līdzekļiem, bet no nu, viennozīmīgi mums izdevies ir uh, apgrūtināt viņiem dzīvi. Kas attiecas uz nelegālo tirzniecību un pakalpojumiem, tumšajā tīklā ir Dārknetā. Un narkotika tirsniecība joprojām uh, sastāv lauvis tiesu no šiem tirsniecības darījumiem. Un tā tā, tā teikt, tradicionālā noziedzība, nu, tā saucamā noziedzības paveidi joprojām izplatīta arī internetā. Tālāk, um, nākamā joma, kā es jau pieminēju, ieviešot MV sistēmu Eiropā, mēs uh, redzam, ka ar krāpšanās ar banku kartēm notiek aizvien retāk. Tas joprojām notiek, protams, uh, bet uh, maksājumi pārsvarā notiek nevis Eiropā, bet no nu, organizētās grupas. Uh, Eh, klonē šīs kartes Eiropā, bet reāli maksājumi notiek citviet ārpus Eiropas. Un iespējams, ka tad naudiņi, protams, atgriežas eh, organizētās noziedzības eh, grupu rīcībā Eiropā. Redzam, ka ir specifiski uzbrukumi bankomātiem, atsevišķos terminālos, POS terminālos, reizēm tiek izveidotas mākslīgas kompānijas, viltus kompānijas. Un tāpat arī krāpšanās ar telekomunikācijas līdzekļiem Eh, kļūs par aizvien lielāku problēmu tiesībā aizsardzības iestādēm. Un tālāk eh, bērnu seksuālās izmantošanas jomā internetā mēs redzam, ka noslēdznieki šeit eh, ļoti efektīvi nodrošina savus operatīvās drošības standartus. Viņi uh, izmanto anonimizācijas eh, un, un eh, šifrēšanas līdzekļus. Viens no tiem ir Tors. Tor ir eh, leģitīma platforma, bet nu, to var izmantot aniem, lai šifrētu dažādas lietas, un tas apgrūtina cīņu, protams, policijai un, un padara viņu, tā teikt, saukšanu pie atbildības par daudz grūtāku. Un, kā es sacīju, mēs redzam, ka pamazām viņi pāriet uz uh, citām, reizēm pat uh, komerc tādām komunikāciju platformām, lai izplatītu bērnu pornogrāfiju šos, izman, šos līdzekļus atkal bieži izmanto uh, iz, tātad ar tādām sarežģītām šifrēšanas metodēm. Vēl kā es sacīju, ievadām, mēs ne tikai izceļam problēmas, mēģinām nākt klajā arī ar zināmām rekomendācijām tiesībā aizsardzības iestādēm un politiķiem. Tātad rekomendācijas, kas domāts arī mūsu pārstāvjiem eh, IKT nozarēm. Tas varbūt ir svarīgākais vēstījums, ka IKT speciālistiem ir jāapzinās, ka tas ir atbildējums un visiem partneriem jāstrādā kopējiem spēkiem, lai dalītos informācijā un domātu, ko darīt. Bet, protams, svarīgs ir tiesiskais eh, atvērs. Nē, nu, par cīņu pret kibernoziedzniekiem šeit no vienas puses mums ir tas, ko es sauktu par, par lielapjoma mazas eh, vērtības noziegumu. Tā tas var de definēt, un eh, parasti mums rīcībā nav pietiekamu resursu, lai pret tiem cīnītos. Uh, ir jākoncentrējās uz kiberdrošības, prevencijas un izglītojošiem pasākumiem. Un tiesība aizsardzības iestādēm pārsvarā būtu jākoncentrējās uz augstas vērtības eh, mērķiem. Un domāt par to, kā tad eh, graut šīs pagrīdes eh, darbības. Un tādai būtu jābūt arī stratēģijai. Tā jā, jābūt saskaņotai starp dažādiem partneriem, ne tikai ES, bet arī ārpus tās. Specifiski runāju par cīņu pret dārknetu izmantošanu nosacīgiem nolūkiem. Tas, protams, paliek liels izaicinājums. Mums ir um, jāseko līdzi tehnoloģija attīstībai un, un uh, jāraugās, kā mēs paši varam izmantot šos uh, tehniskos instrumentus, lai veiktu preventīvas pasākumus, lai izglītotu cilvēkus, lai veiktu izmeklēšanu. Un visbeidzot, um, tā ir, ka kriptovalūtas uh, aizvien biežāk tiek izmantotas leģitīmiem nolūkiem, nu te būs jāpiestrādā tiesībā aizsardzības darbiniekiem, tas jāapzinās un viņiem jāsniedz atbilstoša izglītība. Tad, kas tad vēl? Pamazām tuvojas prezentācijas beigām. Nu, bet ne, ne jau viss ir eh, slikti, melns tā teikt nav tik melns, kā viņu mālē. Mums ir daudz eh, pozitīvu piemēru, kurus esam. Um, labi sadarbojušies ar tiesību aizsardzības iestādēm un izvērsuši sekmīgas eh, operācijas, vai arī uzlabojuši sadarbību ar nozares pārstāvjiem un, un bija šie labi eh, izglītojuši pasākumi. Nu, piemēram, te ir virkne eh, tiešām tādu labas prakses piemēru. Un varam būt nedaudz arī lepni par, par veikumu. Protams, nav laika sēdēt uz lauriem, jo, kā saprotiet, tehnoloģija šīs lietas visu laiku attīstās un mums visu laiku tam jāsako līdzi, mums jābūt proaktīvākiem. Un, eh, un tādēļ mums ir eh, jāturpina sadarbība, jāvērš tā plašumā. Tātad vienlaikus mums ir nepieciešamas arī jaunas sadarbības iespējas un metodas. Nu, tā, protams, ir sievietes eh, rokā, līdz ar to ir nepieciešams labāks dzimumu līdzsvars. Kiberjomā sieviešu pietrūkst. Nu, jāstāsta, kā mums ir mācīja, izmantot arī tādas lietas kā mašīnu mācīšanas, ir tātad uh, mācīšanas ar, ar uh, dažādiem tehniskiem instrumentiem. Lūk, šis ziņojums, ziņojuma um, tātad vāks un arī Q kods 80 lapušu garš, pirms šis ziņojums pieejams tiesaistē par dažādām tēmām un nodaļām sadalīt šis ziņojums aicinu jūs visu ar to rūpīgi iepazīties. Paldies! Eh, Lielas paldies Āna kungam par jūsu skaidrojumiem un prezentāciju. Kā jau es eh, norādīju, ir eh, paredzētas arī diskusijas. Cevorska kungs vēlas izteikties. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par šo interesanto prezentāciju. Katru gadu ar uh, interesi klausos, kā jūs prezentējat šos ziņojumus, un es uh, vienmēr gaidu šīs diskusijas, tāpēc, ka mēs varam labāk saprast, kas īsti notiek Eiropas Savienībā attiecībā uz kibernoziedzību. Man būtu trīs jautājumi. Vēlētos zināt, kā tieši norisinās sadarbība Pirmām kārtām šīs eh, grupas, kas, eh, grupējumi, kas izplata eh, bērnu pornogrāfiju. Mēs esam saņēmuši informāciju no vairākām nevalstiskajām organizācijām par to, ka bērnu pornogrāfija Eiropā pašlaik nonāk no Āzijas. Un uh, šīs pornogrāfijas apjomi ir palielinājušies par vairākiem simtiem procentu. Vai tā ir taisnība? Vai mēs pietiekami labi sadarbojamies, piemēram, ar Ķīnas policiju, lai cīnītos pret eh, šo uh, sistemātisko mafijai līdzīgo mm, praksi, ko izmanto mm, Ķīnas vai Dienvidāzijas grupējumi? Otrs jautājums, ko es vēlējos uzdot. Kādi ir bijuši jūsu rezultāti attiecībā uz um, noziedznieku atrašanu, ja viņi izmanto nepareizas uh, viltotas interneta adreses un ja uh, viņi mēģina iegūt kriptovalūtu no Eiropas lietotāju kontiem. Jūs norādījāt, ka ir vairāki grupējumi, piemēram, Rietumā Āfrikā, un eh, cik es esmu dzirdējis no Čehijas policijas, tad eh, sadarbība ar eh, šīm valstīm ir ļoti vāja, un tas nozīmē, ka a, vajadzīgās informācijas iegūšana tās iespējamība ir ļoti zema. Trešais jautājums, ko vēlējos jums uzdot. Runājot par bijušās padomjas Savienības hakeru darbību, Čehijas republikā esam atklājuši, ka Krievijas hakeri kļūst ar vien aktīvāki, mēģinot piekļūt kritiskai infrastruktūrai vai arī mēģinot iegūt datus no čehu uzņēmumiem. Vai jūs veiksmīgi tiekat galā ar šāda veida noziedzību? vai arī nav vērojama nekāda sadarbība starp dalībvalstīm. Paldies, Tišovska kungam. Vai kādam citam deputātam ir jautājumi, vai kāds vēlētos eh, kaut ko komentēt? Ja nē, tad eh, došu vārdā Māna kungam, lai viņš varētu atbildēt. Thank you for giving me the floor again and thank you. Paldies, ka devāt man vārdu. Lielas paldies arī par jautājumiem. Mēģināšu pārskatīt savas piezīmes. Pirmais jautājums attiecas uz eh, sadarbību un kādā veidā šī sadarbība norisinās. Eh, domāju, ka tieši tāpēc man patīk Eiropols. Kā jūs eh, zināt, mēs nesākam savu izmeklēšanu. Mēs sniedzam atbalstu dalībvalstīm. Un mums ir mm, gājis diezgan labi. Esam nodrošinājuši šī izlūka informācijas centru, tāpat arī esam sagatavojuši platformu, kur var sadarboties visi iesaistītie partneri. Tāpat arī mēs varam sniegt atbalstu dažādu veidu izmeklēšanās. Bez tam esam nozīmējuši arī konsultantu grupas un esam piesaistījuši arī akadēmiskās aprindas. Tas nozīmē, ka mēs sekojam līdzi tādu uzņēmumu, piemēram, kā Airbnb stratēģijām. Esam izveidojuši arī attiecīgu platformu uh, Eiropolā un mēģinam arī nodrošināt to, lai uzticēšanās pieaugtu. Informācija, ko mēs saņemam no dalībvalstīm, nav mūsu īpašums, un uh, domāju, ka mums ir izveidojies ļoti veiksmīgs modelis, kur visas iesaistītās puses var sanākt kopā un var nodrošināt ļoti veiksmīgu izmeklēšanu. Bet, eh, protams, kā mēs sadarbojamies arī ar citiem partneriem. Es eh, vēlētos norādīt, piemēram, uz eh, iniciatīvu, kur mēs sadarbojāmies ar Nīderlandes policiju pirms diviem gadiem un iesaistījām arī industrijas partnerus. Pašlaik šī platforma ir pārtulkota 34 valodās un tajās darbojas vairāk nekā 120 partneri. Mēs piedāvājam um, um, <clears throat> dažādus rīkus, uh, izspiedēja programmatūras eh, upuriem, lai viņi varētu eh, tikt galā ar visām problēmām. Tik uzdots jautājums arī par mm, bērnu pornogrāfiskā materiāla izplatītājiem un grupējumiem, kas sadarbojas Āzijā. Šeit ir eh, runa par noziedzniekiem, kas izmanto vispārēji pieejamus komunikācijas rīkus, un bez tam tiek izmantota arī DOR platforma, lai uh, izplatītu šādus materiālus. Protams, jūs atsaucāties uz dažādu veidu noziedzīgiem nodarījumiem, un uh, proti šeit ir uh, runa par bērnu izmantošanu ar dažādu aplikāciju palīdzību. Protams, ir ļoti sarežģīti uh, nodrošināt izmeklēšanu tehniskā veidā, un tāpat arī ir jāveido sadarbība ar valstīm, kur šie noziegumi patiesībā notiek. Tas nav vienkārši, bet mums ir bijuši arī veiksmīgi stāsti, un mēs mēģinam šo sadarbību attīstīt. Jūs konkrēti pieminējāt Ķīnu. Ķīna netiek uzskatīta par tiešo partneri, taču mums ir bijuši apmeklējumi, mums ir bijušas arī eh, dažveida uh, Uh, labas sadarbības iespējas, un jo īpaši, ja ir runa par šādu veidu noziegumiem, tad mēs uh, varam ar viņiem sadarboties. Tāpat arī mēs uh, um, izmantojam Eiropola iespējas, lai cīnītos pret šādu veidu noziedzību. Tik uzdots arī papildi jautājums par to, kā mums izdodas noķert noziedzniekus, kas izmanto viltotas identitātes vai kas mēģina uh, uzlaust uh, virtuālās valūtas makus. Protams, mēs paši neuzsākam izmeklēšanu, un parasti mēs aktīvi sākam darboties eh, izmeklēšanā tikai tad, ja tajā ir iesaistītas divas vai vairākas dalībvalstis. Mēs iespējams redzam šo aizberga pašaugšējo galu. Mums ir bijuši daži veiksmīgi gadījumi, bet, eh, protams, ir ļoti sarežģīti šeit uzrādīt uh, ļoti labus rezultātus. Protams, sadarbība šajā jomā ir ļoti liels izaicinājums. Klausītājiem varētu būt interesanti dzirdēt, ka mēs uh, darbojam trešo versiju <clears throat> mūsu kopējo izaicinājumu dokumentam, ko mēs gatavojam kopā ar Eirojust. Un šeit mēs jo īpaši runājam arī par uh, ārvalstu sadarbību un pārobežu sadarbību un tās izaicinājumiem. Trešais heke, - hakeri. Tas, protams, nav mūsu kompetencē. Mēs liekam uzsvaru uz noziedzības apkarošanu un jo īpaši uz uh, kibernoziedzības apkarošanu. Tas uh, nozīmē, ka Eiropol īsti netiek iesaistīts. Es arī nezinu, vai Eiropol būtu sniedz kādu atbalstu šajā jomā. Parasti tas ir nacionālajā kompetencē, dalībvalstis par to ir atbildīgas, un tas netiek iekļauts um, Eiropā mandātā. Not to my knowledge, I wouldn't, I wouldn't think, sorry. Nē, diemžēl, manā informācijā, manā rīcībā nav šādas informācijas. Thank you for the explanations, Mr. Amen. Paldies par skaidrojumiem, Amāna kungs, vai kādam citam deputātam ir kas sakāms, vai ir kādi jautājumi, ja nē. Ne... Tad ķersimies klāt nākamajam darbkārtības punktam, ja jūs piekrītat. Lielas paldies, Amāna kungs, lielas paldies, ka ieradāties. Un sāksim ar otro punktu, kur mums ir jārunā par Libe darba grupu Schengens pārskatīšana. Mēs vēlamies eh, dzirdēt šīs eh, darba grupas priekšādātāju Karlos Koelju atstāstu komitejai. Jūs bijāt atbildīgs par Schengens pārskatīšanu, un jo īpaši te bija runa par izpratnes veicināšanu par um, Schengens jautājumiem. Mūsu mērķis bija veicināt labāku izpratni par šiem jautājumiem. Uh, Kalēja kungam tagad tiek atvēlētas desmit minūtes skaidrojumiem, un pēc tām būs eh, diskusijas. Lūdzu, Kalēja kungs. Paldies, priekšādātāji! Priecājos jums pastāstīt par eh, Schengens pārskatīšanas darba grupas darba rezultātiem. Kopš pēdējo reizi informēju kolēģus, šī darba grupa ir tikusies katru mēnesi. Mēs eh, saņēmām informāciju no Eiropas komisijas, klāt bija padomas un dalībvalstu pārstāvi. Mēs uzklausījām dažādus pārstāvjus, tā skaitā izpildu direktorus, kas pārstāvēja robežu un krasta apsārdzi, tāpat arī ārkārtas dienestus. Bez tam parlaments ir apstiprinājis pirmo eh, ikgadējo ziņojumu par Schengens situāciju, kas tika gatavots pēc šīs darba grupas lūguma, un man bija tas gods būt referentam visa šī darba galv, galvenie elementi, protams, ir mūsu darbinieki un arī sekretariāts. Paldies viņiem par to. Es vēlētos likt uzsvaru uz četriem punktiem, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Pirmkārt, kā jūs zināt, darba grupa tika izveidota, lai nodrošinātu to, ka mēs varētu pilnībā izmantot uh, visas mūsu tiesības uz eh, demokrāt, demokrātiskām pārbaudēm. Mēs esam konstatējuši, ka vismaz vienā gadījumā komisija nepiešķīra parlamentam tikpat daudz informācijas kā dalībvalstī. Un proti te ir runa par Eirosūru izvērtēšanu un tā iekļaušanu robežu un, kontro, un, un piekrastes apsardzes regulā. Komisija kopā ar dalībvalstīm izlēma Eirosur nākotni. Parlaments eh, netika uzaicināts piedalīties, un tikai pēc tam, kad mēs par to uzzinājām un uzstājām, ka parlamentam ir jāpiedalījās šajās sanāksmēs, komisija mums piešķīra piekļuvi. Tas bija labs sasniegums, taču tas norāda, ka mums vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu, ka padome un komisija pilda savus pienākumus attiecībā uz godīgu sadarbību un patiešām uzsvēra parlamentu par vienu no likumdevējiem visos lēmumu pieņemšanas procesos. Otrakārt, jūs noteikti nebūsiet pārsteigti dzirdēt, ka uh, iekšējo un ārēju robežu kontrole ir mūsu grupas prioritāte. Ikdējas ziņojums par Schengen situāciju bija ļoti skaidrs pastāvīgas um, iekšējā robežu kontrolas ir pretlikumīgas. Paralēli mm, vairākas dalībvalstis, un šeit es nerunāju par robežas dalībvalstīm, nepilda savus pamatpienākumus attiecībā uz ārējām robežām, proti ne visi tiek pārbaudīti datubāzēs. Es esmu norādījis ziņojumā, ka neskatoties uz mūsu pūliņiem, šīs problēmas vēl arvien pastāv, un dalībvalstis nav neko iesākušas. Vēlreiz atkārtošu to, ko teicu šī šīs komitejas koordinatoriem. Parlaments eh, nevar vienkārši sēdēt un noskatīties, kamēr šīs iekšējās kontrolas turpinās. Mēs esam arī runājuši par Schengenas izvērtēšanas mehānismu un par ārkārtas gadījumiem, eh, par kuriem grupa ir jāinformē. Mēs, eh, piemēram, esam nolēmuši nosūtīt vēstuli komisāram Avramopulus mēs lūdzām piekļuvi ikgadējai riska analīzē par noziedzgumiem, kā arī ikgadējam ziņojumam par iespējamiem pamatiesību pārkāpumiem. Mēs vēlamies, lai parlaments tiktu informēts. Mēs gribam zināt, vai ir pieejami arī citi ziņojumi, ko ir pieprasījusi komisija, bet par kuriem parlamentam nav informācijas. Tāpat arī mēs gribētu zināt, uh, Eh, kāpēc komisija izslēdz vairākas aģentūras no sava izvērtējuma. Kolēģi, priekšēdētāji, pēdējais punkts. Vēlos runāt par Brexitu un par eh, tālāko sadarbību ar komisiju drošības jautājumos. Komisija pēc eh, ilgiem lūgumiem informēja darba grupu par Schengens informācijas sistēmas izmantošanu Lielbritānijā. Uh, Brexit vadības grupa organizēja tikšanos par šo pašu jautājumu, un mēs tajā piedalījāmies. Kā jūs zināt, Lielbritānija nav Schengens sistēmā, taču tā ir pagaidu piekļuve eh, daļai no Schengens informācijas sistēmas. Te ir runa par mm, policijas sadarbību, nevis par robežu kontroli. Taču tā sistemātiski un eh, smagi ir pārkāpusi piemērojumus noteikumus, un tagad padomi um, aicina komisijas sagatavot vēl uh, veselu virkni rekomendācijām. Ja tā ir taisnība, tad mums ir jāsniedz patiesa informācija par šīm problēmām. Vai padome ļauj Lielbritānijai turpināt izmantot uh, Schengens informācijas sistēmu? Uh, vai Lielbritānija plāno pildīt rekomendācijas, vai mēs tiešām varam uzskatīt, ka nākotnē ārpus Eiropas Savienības viņi turpinās pildīt noteikumus, kurus viņi nepildīja, um, esot Eiropas Savienībā. Kolēģi, Schengena, tāpat kā iepriekš un vēl vairāk, tiek apdraudēta. Tas nozīmē, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nosargātu Schengenas zonas integritāti, jo tā ir brīvības telpa, bet arī drošības telpa. Paldies! There... Redzu, ka ir vairāki deputāti, kas vēlas komentēt dzirdēto. Redzu vismaz divus šādus deputātus, kas vēlas izteikties, vai ir vēl kāds? Lūdzu, paceliet rokas tādā gadījumā. Jā, Gomešs kundze, lūdzu, jums vārds. Pateicos priekšādātāju. Esmu šīs darba grupas dalībniece, to vada ļo un ļoti veiksmīgi vada mm, Koeliju kungs. Un nu dien. Bija ārkārtīgi interesanti strādāt pie šiem jautājumiem, sadarbojoties arī ar komisiju. Pilnībā piekrītu tam, ko viņš nu pat teica, respektīvi, kā tiek paustas bažas par situāciju attiecībā uz Lielbritāniju un viņu piekļuvi Schengens informācijas sistēmai, lai arī viņa nav Schengens tāpas dalībniece un ko tas varētu nozīmēt arī turpmāk Eiropas Savienībai pēc Brexit. Es turpinu atklāt nu, vienkārši brīnumu lietas, nu, tādas šokējošas lietas. Ļaujiet man par pāris no tām jums pastāstīt. Nu, piemēram, viena svarīga dalībvalsts, nesaukšu to vārdā, riska novērtējumu dēļ, ko veikuši kompetences iestādes pieņēma lēmumu nepiešķirt Schengens vīzas atsevišķiem personāžiem, jau indivīdiem, uh, neskatoties uz šo lēmumu, šīs um, dalībvalsts teritorijā šie cilvēki tomēr atrodas. Un pa kaut kādiem kanāliem, es gan nezinu īsti kādiem, viņiem tomēr ir izdevies iegūt piekļuvi Schengens teritorijai. Un nu, tas, manuprāt, ir ļoti nopietnas jautājums. Kas tie ir par tādiem kanāliem? Tas apdraud visu šo kopējo sistēmu. Otrs jautājums. I, there I can say the country. Atkal nesaukt, ne, šoreiz saukšu šo valstu vārdā Malta. Mēs par šo lietu runājam ne tikai darba grupā, bet arī pat komisijas uzmanību vērs uz to, respektīvi par reketa sistēmu attiecībā uz vīzu pārdošanu. Nu, pārsvarā tieši nacionālo vīzu pārdošanu gada sākotnēji, un to darīja kāds premjera birojā. Nu, kaut kādiem alžīriešiem un vēl neskam. Nu, protams, Malta ir tāda, kā tā ir, tā ir sala. Un, attiecīgi, jebkuram, kam ir Maltas nacionālā vīza, viņi var vienkārši iekāpt prāmī un pāris stundās nonākt uz um, kontinentālās Eiropas, nezinu, Katānijas, Itālijas, virkne prāmi tur īsteno dažādus savienojumus. Viņiem ir šī nacionālā vīza, attiecīgi tā, protams, ir arī Schengenas vīza, un viņi to ir ieguvuši vienkārši piekukuļojot kā amatpersonu. Un šis ierēdnis šobrīd pat ir nosaukts vārdā. Viņš uh, faktiski devās pagājušajā nedēļā pat vēl uz uh, Lībiju, kā tāds oficiālais vēstnesis, tā viņš mums paziņoja, pēc tam valdība to noliedza. Nu, plašsaziņas līdzekļos uh, tas viss atkal parādījās citādāk. Lībijas plašsaziņas līdzekļi teica ko vienu, uh, As the, as the envoy of the Prime Minister of Malta. Nu, tātad, lūk, viņš paziņoja, ka viņš ir premjera vēstnieks šai valstī. Nu, ļoti dīvaini. Bet tas, kas patiešām ir šokējoši, ka pastāv visi šie pierādījumi, dokumenti par šī cilvēka rīcību. Un ir uzsākta tiesas prāva par to visu mātā, bet komisija saka, nē, viņiem par to nekas nav zināms. Nav nekādas kontrols pār šo jautājumu un tā tālāk. Nu, nezinu. Man liekas, ka šai gadījumā. Mm komisija nu, tiešām izturas, nu, burtiski kā tāds traus, kas iebāzas galvas smiltīs. Nā, šādu pieeju no komisijas nevaram pieņemt. Mums ir jāuzklausa Avramopolus teiktais un arī darba grupā komisijas pārstāvi. Es nepieņemu to, ka viņi vienkārši nereaģē uz to visu. Un šādā veidā vēlas tikai atteikties no atbildības par jautājumu, kas faktiski apdraud visu Schengen sistēmas integritāti, šo kopumu. Tas vienkārši ir nepieņemami. Un trešais jautājums. Sevuta un Melilla. Šis Spānijas teritorijas. Ļoti tāda riskanta, bīstama situācija. Tās ir šīs divas teritoriālās vienības, kas faktiski atrodas Ziemeļ Āfrikā. Tām apkārt faktiski ir milzīgi žogi. Um, zaluņdrātis un tepat laikā pārvaldīt visu šo teritoriju un notikumus tur ir ļoti sarežģīti. Visi šie noziedzīgie tīkli, kas tur darbojas un, protams, izmanto šo bēgļu pieplūdumu pie robežas. Un Spānijas varas iestādes dara visu, kas ir to spēkos, lai kaut kā šo situāciju kontrolētu. Mēs to redzējām, mēs bijām tur uz vietas. Bet Eiropas iestādes, neviena no tām, ne Frontex, ne, ne, neviena cita viņiem nepalīdz. Un tāpat laikā tā taču ir Eiropas ārējā robeža. Man tas šķita vienkārši šokējoši. Nu, protams, ka tas viss jau tur norisinās tieši tāpēc, ka tā ir daļa no Eiropas. Un, attiecīgi, tam, protams, visam ir arī zināma ietekme un būtiska ietekme uz to, kādā tiek īstenotas kontrolas eh, no Nacionālo varas iestāžu puses. Bet Eiropas iestādes tādas kā Frontex un komisija, kā jau es teicu, nu, faktiski nav pat manāmas šai procesā, nepievērš uzmanību ne mazākā mērā. Un tas, man liekas, viss nu, bezmaz apstulbinoši. Es jau minēju šo jautājumu par zelta vīzām. Mm Vai nu man vēl papildus vēl jārunā par to, ka, ja mums nav PDR attiecībā uz privātajiem lidojiem, tad attiecīgi tas, kas notiek lidlaukos, mums vispār nav zināms. Ļoti daudz pārkāpumu visdrīzāk Schengen sistēmas noteikumiem tas netiek kontrolēts, bet mm, Domāju, ka jā, tie ir tādi visai ļoti nopietni jautājumi, un no komisijas puses te vajadzētu būt pilnīgi citādākai attieksmē. Komeša skundze, paldies par šiem komentāriem. Eh, tālāk nākamā runātāja Intvēlda skundze, jā, lūdzu, pavisam īsi. Jo lielākoties piekrītu tam, ko teica nu pāna Gomeša. Respektīvi, ja tiek apdraudēta Schengenas telpa kā tāda, nu, tad tur pie vainas ir atsevišķas dalību valstu rīcība. Piemēri jau tika minēti kur, nu, attiecībā uz valstīm, kuru uzvedība ir visai apšaubām. Te vēl gribu pieminēt arī Poliju, kuras gadījumā Schengens informācijas sistēma šķiet tiek izmantot ļaunprātīgi, lai vienkārši vērstos pret eh, tādiem NVO, kas izturās kritiski pret valdību. Domāju, ka te vajadzīgi krietni tādas, tādas krietni dziļākas debatas. Pagājušā nedēļa komisijas ziņojums par Maltu tika saņemts. Nu, parādījās jautājums arī par šo pašu pārdošanu. Uh, un uzturēšanās atļauju pārdošana, vai tas vispār kaut kas ir, ir tāda, vai tā tāda parādība, kas atbilst Schengens principiem pašos pamatos. Mēs uzskatām, ka ir problēma ar bēgļiem, migrantiem, patvērumu meklētājiem, bet tāpat laikā tiek izratināts sarkanais paklājiņš visiem, kas vēlas vienkārši šādā veidā iepirkties Eiropas Savienībā, tātad e, iepirkt savu, nopirkt savu vietu, ierasties te vienkārši aizmaksājot kādas summas. Nu, manuprāt, ļoti kritiski pret to visu būtu jā, jāuzturas. Uh, pret šādu tur, tālāku, piemēram, turklāt arī šī tālākā piekļuva mm, SIS, piemēram, no Lielbritānijas puses. Manuprāt, tas ļoti uzmanīgi jāskata. Mēs, protams, būsim joprojām draugi ar šo valsti un cieši sabiedrotie, bet acīm redzami tā situācija taču mainīsies, un tāpēc es priecājos, ka par to tika uzdots arī jautājums. Intvalds kundzei paldies, tālāk veržijā kundze. Paldies priekšādātāji! Gribu teikt paldies arī Karlusam Koelju par viņa darbu. Tiešām viņš ir tāds, nu, apņēmības pilns un uh, viņš spēja arī diplomātiski starp mums visiem darboties. Mēs nevienmēr esam vienas prātis, mums ir ļoti dažādi viedokļi. Bet, nu, protams, ir vēl tādas kopējās Eiropas intereses, un tāpēc beigu beigās visi esam spējuši nonākt pie kaut kādas vienprātības. Paldies arī sekretariātam, paldies visiem darbiniekiem, kas palīdzēja darba grupai īstenot darbu, jo citādi mums tas nebūtu izdevies. Tātad bez viņu palīdzības jau nu, tas nebūtu bijis iespējams. Domāju, ka nu dien mums visiem ir ļoti svarīga šī Schengenas telpa un pārvietošanās brīvība kā princips. Bet man bail tas eh, parādījās arī šajā darba grupā, ka šis, eh, šī Schengens telpa tika instrumentalizēta, to dara dalība valstis tā pamat problēma ir pilnīgi acīm redzama. Tā saistīta ar dalību valstīm un to, ka tās nepilda noteikumus. Domāju, ka mēs tieši ar saviem, savām rezolūcijām dokumentiem situāciju varam uzlabot, jo pietrūkst arī kontrols no Eiropas komisijas puses šajā gadījumā. Tik jau teikts, ka visas šīs kontrols un tā tālāk netika patiešām reāli īstenotas. Ja vēlamies, lai tās būtu efektīvas, liederīgas, tad tādā gadījumā tam jānotiek ir objektīvā kārtā un arī tādā negaidītā veidā. Tam ir jāpie, jāpiedāvā arī atbilstīgi līdzekļi, lai tādos ad hoc pie, nu, piegājienos varētu šīs inspekcijas īstenot. Otra lieta, kas man palika, nu, tā teikt, svarīga, kas izriet no darba grupas, papildu šīm iekšējām kontrolēm, ir tas, ka šīs iekšējās kontroles atsevišķās dalībvalstīs tiek izmantotas ļaunprātīgi, nu, ar tādiem nepareizu motivāciju, un šai motivācijai nereti nav nekādas saistības ar to sākotnējo nolūku, kāpēc šī kontrola vajadzība, un kāpēc šīs kontrolas būtu jāīsteno, un te es runāju. Un par atsevišķām šīm mm, iekšējo robežu kontrolēm es patiešām ceru, ka šī situācija mainīsies, tiks labota. Jo domāju, ka tas tiešām nav atbilstīgi, un tas kaitē Schengens telpai kā tādai apdrautās reputāciju, mm, īpaši šajos reģionos. Tieši tāpat kā jūs, arī uztraucos par Brexit un problēmu, kas radīsies šai gadījumā ar Lielbritāniju. Jo, nu, darba grupas ietvaros uzzinājām, ka Lielbritānija šobrīd vienpusīgi izmanto šo SIS sistēmu, un tas jau ir radījis problēmas un padomu savukārt nav vēlējusies nu, tā rīkoties, ņemot vērā pašreizo situāciju, mm, un arī nav lēmusi vēl par Brexit, nu, tā saturiski šai ziņā, un tā mēs nevaram šo situāciju turpināt. Nevar būt tā, ka nu, šīs attiecības nemainās. Protams, ir jābūt labām attiecībām ar Lielbritāniju, bet tam jābūt uz tādiem saprāta pamatiem. Un šai gadījumā, man liekas, tas tā nav. Un tad arī vēl Bulgārijas jautājums. Arī šeit ir zināms bažas. Zinām, ka Bulgārija nav Schengens zonā, tāpat laikā viņi ir izpildījušas prasības. Un kas tad notiks šajā gadījumā? Tā ir robeža starp Turciju un Bulgāriju. Nu, tas manī joprojām rada dažādus jautājumus. Es biju vadītāja delegācijai, kas devās uz šo robežu zonu, uz robežu teritorijas starp Bulgāriju un Turciju, un tie skaļi, ko mums tur nosauca, uh, par to, cik daudz cilvēku mēģina šo robežu šķērsot un tā tālāk, manī radīja nu, bažas. Un lika man apšaubīt, cik lielā mērā kopumā Eiropas tiesības varēs tikt piemērot šai pierobežu zonā Turcijas pilsoņiem, kas, piemēram, pieprasa uh, patvērumu un nu, kā, cik efektīvi var norisināties policijas, policijas iestāžu sadarbības ar abām šīm valstīm. Nu jā, jo šai gadījumā, ja mēs mainīsim šo Schengens režīmu, tad tas būs krietni aktuālāk un būs tādi patvērumu meklētāji, un kuru gadījumā tas būs visai aktuāli. Un vēl gribu teikt vēlreiz to pašu, ko teicu jau iepriekš arī darba grupā. Domāju, ka būtu skumji, ja netiktu sagatavots rakstisks dokuments, darba dokuments par to, ko šī darba grupa veic. Jo esam paveikuši milzīgu darbu. Da vismaz, lai paliek kaut kas tā teikt no šī darba arī tālākajam, kas var kalpot kā. Ka pamats tālākai, um, tālākai darbībai nākamā sasaukuma laikā, bet vēlreiz liels paldies darba grupas vadītājiem. Paldies par šiem komentāriem, saka priekšsādātājs. Neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties. Nē, visi, neviens cits vairs roku neceļ. Nu, tad varbūt, ka komisijas pārstāvim ir kas sakāms, vai ir kāds pārstāvs no komisijas, kas vēlētos ko nebūtu teikt par šo Schengens pārbaudas grupu. Saprotu, ka komisijas pārstāvis ir Olivier Sefārds, ne tā? No DG Home. Vai jūs vēlaties ko teikt? Pirms dodu vārdu atkal referentam Koeliju kungam. Liels paldies, labu pēcpusdienu visiem! Man jāsaka, ka ir ārkārtīgi liels prieks sastrādāties ar Koeliju kungu šīs darba grupas ietvaros. Mūsuprāt, šīs diskusijas tiešām nāk par labu abām pusēm nenoliedzami. Mēs no sirds cenšamies eh, šīs idejas un domas un informāciju, ko saņemam, nodot tālāk, lai informētu visus par Eiropas parlamenta viedokli un arī Kelju kungs un parlaments kā tāds ir milzīgs Schengenas zonas aizstāvs un zinām, kādiem riskiem, ar kādiem riskiem tas viss ir bijis saistīts. Tālāk par Kelju kunga minēto jautājumu attiecībā uz šo ekspertu grupu Man bija tas gods vadīt šo grupu laikā no 11 līdz 12 gadam, pats to šo grupu tātad vadīju Eirosur gadījumā. Un toreiz Eiropas parlaments, ir īpaši Lība sekretariāts, tika uzaicināts un regulāri arī piedalījās grupas darbā. 2017. un 2018. gadā savukārt, kad tika tā teikt šī ekspertu grupas darbība atsvaidzināta, vēlreiz atjaunota, uh, Tāpēc, lai Eirosur varētu izvērtēt, bija tas, ka nu, vienkārši no mūsu puses mums vajadzēja uzstāt vienu brīdi uz procedurālo pusi. Respektīvi, mums vajadzēja oficiālu prasību no Eiropas parlamentu par to, ka viņi vēlas līdzdarboties darba grupā. Nevarējām vienkārši turpināt neformālu līdzdarbību, vajadzēja, lai tas tiktu oficializēts. Un, uh, Tad, kad mēs saņēmām šo prasību no Eiropas parlamenta, tad pēc tam tūlīt nebija pilnīgi nekāda problēma šādu līdzdarbību turpmāk darba grupā parlamentu pārstāvjiem nodrošināt. Nu, varbūt tas bija kāds tāds pārpratums, neliels nesaprašanās, jo kopumā mēs tomēr vienmēr esam bijuši ļoti atvērti, vienmēr labprāt esam piekrituši parlamenta līdzdarbībai šai darba grupā. Nu, noslēgumā gribēju vēl teikt, ka šī sadarbība arī turpināsies Domāju, ka tā būs vēl svarīgāka turpmākajos mēnešos un pat gados, pat vēl vairāk nekā tas bija sākotnēji, jo Schengenas telpa, nu, diemžēl, diemžēl gan joprojām ir tāda tēma, kas, nu, ir ārkārtīgi aktuāli. Tātad nu, nevis tik daudz kā atgriezties pie Schengens, kā tas reizēm tiek teikts, jo mēs taču esam Schengens telpa, bet vienkārši atgriezties pie tādas normālas Schengens telpas darbības. Mēs tiešām ceram, ka Eiropas parlaments un Schengens kontrolas grupa, pāraudzības grupa um, to palīdzēs mums darīt, un šeit, protams, visiem būs svarīga loma spēlējama. Paldies! Sefert. Mister... Paldies, Seferta kungs, Koelju kungs. Nu tad jums tagad vārdi, jums tad pēdējie noslēguma vārdi šajās diskusijās. Lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Nu, tad trīs piezīmes varbūt nav manas puses pilna. Pirmām kārtām vēlreiz paldies visiem darba grupas deputātiem. Ļoti laba darba komanda centāmies nu dienu pildīt šīs komitejas eh, nu, noteikto uzdevumu. Otram kārtām gribēju teikt, ka strādāsim pie jautājumiem, kas jau šobrīd, tā teikt, ir uz galda, jo vairāki no tiem, tā teikt, vēl prasa risinājumu tā, lai būtu nodrošināta šī demokrātiskā pāraudzība. Un trešām kārtām Sekosim Veržjā kundzes priekšlikumam un centīsimies atstāt arī tādu taustāmāku mantojumu, tātad dokumentu nākamajam sasaukumam. Un tur um, minēsim visu, ko esam konstatējuši. Nu, droši vien atvēlētais laifa grafiks mums neļaus sagatavot vēl vienu ziņojumu vai pieprasīt vēl vienu ziņojumu, kā tas bija pagājuši gadu, bet katrā ziņā centīsimies rast veidu, uh, kā mūsu darbu padarīt tādu, nu, paliekošāku, tā lai tas tiešām varētu kalpot kā tāds balsts, varbūt citām iestādēm vai nākamajam parlamentu sasaukumam, un vēlreiz liels paldies! Mr. Coelho, thank you so much! Paldies, Kaviņa kungs, paldies no mums eh, visiem par jūsu darbu, par jūsu aktivitāti šajā jomā. Ņemot vērā to, ka nākamā darba kārtības eh, punkta izskatīšana paredzēta bez 15.5 un mums ir pusi stundu šim laikam, ierosinu tad paņemt eh, pārtraukumu. Īsts pārtraukums pusstunda, jo neredz, ka Mecolas kundze. Ja nākamais starpkārtīgs punkts eh, atkal saistās ar Schengen šķiet. Rumānijas un eh, Bulgārijas situācija. Tātad pārbaudas un sadarbības mehānisms abām šīm valstīm. Un, un esam paredzējuši jautājumu izskatīt bez 15.5. Tādēļ eh, tiešām ir prātīgākais būtu tagad uh, pārtraukt sēdi uz eh, pusstundu un tad turpināsim. Tad pusstundas pārtraukums. Un atsāksim darbu bez 15.5. Nu. No.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

Well, back to work. Atsāksim darbu, kol kolēģi. Piektais darba kārtības eh, punkts un sestais darba kārtības punkts eh, - kopēja diskusija. Šeit tātad skatīsim vienlaikus komisijas eh, ziņojumu parlamentam un padomē par Bulgārijas un progresu darbā pie sadarbības un pārbaudas mehānismu, kā arī komisijas ziņojumu parlamentam un uh, padomē par uh, analoģisku progresu Romānijā, tātad arī sadarbības un uh, pārbaudas mehānisma ietvaros. Kopš abu valstu pievienošanās Eiropas Savienībai Bulgārija un Rumānija, tātad kopš 7. gada 1. janvāra, ir pakļaut šai sadarbības un pārbaudas mehānismu, ko izveido komisija un kuras mērķis ir noteikti um, pārējais posma pasākumus, uh, dalību valstīm, kas jābeidz eh, veicot eh, tātad pilnveidojums eh, tiesību sistēmā, apkapojot tāpat Bulgārijā, jo sevišķi apkarojot organizēto noziedzību, un programmas mēģis arī tāpat regulāri izvērtēt progresu. Šodien skatīsim šī gada 13. novembrī publicētus ziņojumus. Tos pārstāvēs komisijas pārstāvs Viljams Slīts, kas ir komisijas senā direktorāta pārstāvis. Sleita kungs, atvainojos, ja nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu, bet uh, tagad vārds jums, tad apmēram desmit minūtes, un tad uh, sāksim diskusiju, kolēģiem būs iespēja par to izteikties. Sleita kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdām, paldies uh, jūsu komiteju par to, ka komisija ir iespēja stādīt priekšā šos ziņojumus. Pirmkārt, ir svarīgi atminēties, kāds ir šo ziņojumu konteksts. 17. gada mm, janvārī komiteja, jūs, jūs atcerēsieties, ka komisija izmantoja iespēju to laiku veikt desmit gadu pārskatu, kas ir bijis desmit gadu gaidā panāktais progress šajās divās uh, valstīs, lai arī, tā teikt, uh, visrūpīgi izsvērtu. Un tā rezultātā komisija izvēlējās uh, šeit pieņemt nedaudz citādu pieeju. Pirmkārt, šajos ziņojumos e, mēs nākam klājā ar tādām dažām rekomendācijām, joprojām nu, tādām problemātiskām, bet e, nu, iespējams, tās iespējams pabeigt līdz, līdz šīs komisijas pilnvaru beigām, kas ir Junkara kunga nosprostā prioritāte. Jo sevišķi te mēs koncentrējamies uz soļiem, kas nepieciešami, lai internalizētu šīs reformas un izveidotu reformu, tātad struktūras, kas nepieciešams e, tam, lai šo reformu stabili turpinātu. Tāpat šīs rekomendācijas ir tādas stabilas, ja tās tiks izpildītas, tad komisija uzskatīs, ka, ka ar to pietiek, lai beigtu šo pārējais periodu. Ar tādu būtisku iebildi, ka, ka, protams, aktuālie notikumi var arī pagriezt progresu ar atu atpakaļ. Un šai ziņā, izvērtējot situāciju abās valstīs, komisija uzdev divus jautājumus. Pirmkārt, kas tad ir progress sastībā ar 17. gada rekomendācijām, vai tās ir īstenotas? Un, otrkārt, no Vai var minēt par to, ka valstī situācija ir pasliktinājusies un līdz ar to komisijas 17. Eh, gada janvārī sniegtais pozitīvais izvērtējums būtu jāpārvērtē, kā parasti esam rūpīgi izsvērši mūsu rīcībā esošo informāciju. Mm, tāpat jūs rīcībā detalizēts eh, darba dokuments no komisijas. Pirmkārt, eh, par Bulgāriju. Šeit komisija atzīmē, ka Bulgārijā ir izdarīta liela centiena, lai iztenot mūsu izteiktās rekomendācijas. Un īsumā mūsu kopējais secinājums ir tāds, ka, neskatoties to, ka Bulgārija vēl nav sasniegusi, vēl nav izpildījusi visus mēģus, tā ir uz pareizā ceļa. Attiecībā uz trīs kritērijiem, ko noteicām C1 procesa sākumā, uh, Rekomendācijas eh, šajās trīs jomās ir eh, pavirstījās priekšu tik tālu, ka šīs trīs jomas varētu uzskatīt par provizoriski slēgtām. Te es runāju par um, augstākā tieslietu padomu, par tādu jomu, tad izmaiņas krimināla kodeksā, kā arī um, aktīvu iesaldēšanu. Nu, sekosim rūpīgi līdzi tam, kas notiek turpmāk šajās jomās, lai arī gūtu apstiprinājumu savam izvērtējumam. Bet eh, kur vēl būtu jāpiestrādā? rekomendācijas tādās jomās kā tieslietu reforma, augsts līmeņa korupcija, nu, korupcija kā, kā tāda kopumā valstī. Nu, piemēram, būtu svarīgi, lai Bulgāri piestrādātu pie mm, tā, lai jaunā pretkorupcijas eh, aģentūra, jeb Bulgāru knāb, kas ir eh, ieviests pēdējos gados, lai šī institūcija kļūtu par neatkarīgu objektīvu institūciju, kas eh, palīdz uzlabot um, Bulgārijas reputāciju un vairotu um, tātad arī um, tieslu, tātad lietu skaitu tiesās, kas tiek izskatīts saistībā ar augstlēmju korupciju. Atzīmējam, ka virknē joma ir nepieciešams turpmāks progress, un nu, tad komisija tam arī sakos līdzi. Cerot, ka sakojot uh, patreizējām pozitīvām tendencēm un ar tādu apņēmību pildīt šīs rekomendācijas, Bulgārija varēs eh, tad beigt eh, darbu pie šī mehānismu līdz šīs komisijas mandāta eh, pēdējām dienām. Par Rumāniju, situācija Rumānijā ir sarežģītāka. Nu, šeit komisija nācās ķerties pie papildus jautājumiem, proti atbildēt uz jautājumu, ko pieminēja iepriekš, vai situācija valstī salīdzinājumā ar 17. gada janvāru nav pasliktinājusies, un līdz ar to mums nebūtu uh, nebūtu jādod jauns vērtējums. Konstatējam, ka Rumānija veikusi pasākums vairākās jomās, eh, kur, tam, kur varētu runāt par to, ka progresa rāts ir pagriezts atpakaļ, tā teikt. Jau 17. gada ziņojumā komisija norādīja uz eh, to, ka pastāv risks, ka Rumānija atsāk darbu pie jautājumiem, kuri 17. gada janvāra ziņo tik uzskatīja par slēgtiem. Nu, un Nu, tā, tādējādi tas jau bija kā tāds priekšstājas mūsu pēdējiem ziņojumam. Nu, diemžēl šis um, process, tad šis, uh, šī negatīvā attīstība turpināsies, un tā rezultātā komisija nāk uz klājā ar jaunām rekomendācijām trīs jomās. Tieslietas, kā tiek iecelti tiesneši Rumānijā, un tāpat arī izmaiņas krimināla kodeksā. Rekomendācijās mēs pamatā aicinām Rumāniju nopauzēt ar savām reformām, atgriezties uz progresa tādēļ tākus, un tad vēlreiz pārvērtēt pasākumus, ņemot vērā CVM, tātad sarbības un izvērtēšanas mehānisma rekomendācijas, kā arī Venēcijas komisijas un Eiropas padomas Greko, kas ir tātad pretkorupcijas iestāde, kas darbojas Eiropas padomē, šīs organizācijas rekomendācijas aicinām Rumāniju atgriezties uz tādas um, tradicionālākas takas un, un, uh, un uh, jo sevišķi domājot par to, kā tiek iecēta augstākās tiesas tiesneši. Rumānijas iestāžu pasākumu pēdējā gada gaitā ir ietekmējuši arī to, kā mēs uh, nosējam 17. gada janvāra rekomendāciju uh, izpildi. Nu, ziņojuma beigās mēs arī pieskaramies šīm rekomendācijām individuāli. Tāpat arī tehniskais. Um, ziņojums, kur mēs detalizēti piedzinamies katras rekomendācijas izpildē. Nu, tā, piemēram, aktīva iesaldēšana, te, nu, ir turpināti, turpināti pasākumi Rumānijā, un kopējas politikas, politikas attīstība tomēr ir aprūtinājusi darbu šajā jomā, un jāsaka, 12 rekomendācijās, kas izteikti šajās jomās, progress ir bijis visai gauss. Vispēcot komisijas panāktie secinājumi. Ja viennozīmīgi atbilst arī starptautisko novērotāju atzinumiem. Nu, piemēram, Venecijas komisijas atzinums, kas laid klajā divus uh, atzinumus, uh, divus uh, ziņojumus par uh, tieslietām un, un par, par situāciju tiesās un, un otru par uh, kriminālu kodeksu. Uh, Venecijas komisijas veikums mums bija ļoti noderīgs un mūsu secinājumi ir visai līdzīgi Venecijas komisijas uh, secinājumiem. Un tas, tā, protams, bija tāda svarīga tēma, parlamenta, tad jūsu rezolūcijā, kas tika pieņemta šī mēneša sākumā. Ziņojuma pieņemšanas laikā komisija tāpat arī uzsvēra, ka tā ir pilnībā atvērta turpmākam dialogam un uh, ir gatava sadarboties uh, savu rekomendāciju izstrādē, bet ir būtiski, lai Rumānija atgrieztos uz uh, pareizā ceļa gan cīņā pret korupciju, gan nodrošinot tiesnešu tiesu sistēmas neatkarīgumu. Un nu, visbeidzot, eh, kā tad ir turpmākie pasākumi? Kādi formālie pasākumi? Komisija apņēmusies eh, turpināt izvērtējumu vēl šī pastāvšā komisijas mandāta ietvaros. Paldies! Paldies, Tāti kungs, par jūsu pārskatu. Nu, nu sacīju, būs iespēja izteikties ne tikai Lība komitejas pārstāvjiem, bet arī balstoties 206. reglamenta punktu došu iespēju izteikt komentārus arī citu komiteju locekļiem, piedalīties šajā diskusijā. Tā kā skatos, kurš tad vēlas tagad pieteikties. Pāvēl kungs eh, pirmais eh, pieteicās lūdzu. Paldies, tā kā Pāvēl kungs eh, sveicināti kolēģi. Nu, pēc varbūt jāsaka labu vakar, jā, protams. Paldies komisijai, ka ieradāties un uzrunājāt mums, bet eh, nu, vēlos jums uzdot konkrētus jautājumus, nevis tāds miglains atbildes, kāds dzirdēju, miglains komentārs, ko jūs sacījāt. Sākot ar 2010. gadu, Rumānijā nav juridiskas saistības attiecībās CVM un šo mehānismu. Tātad, eh, pastāvēs kuru līguma pantu vispār šis CVM vēl, vēl pastāv. Uh, Kāds tiešām ir tiesiskais eh, pamats tagad šim mehānismam šodien, 18. gada beigās? Komisija savā ziņojumā nu, ir krietni tālāk nekā to paredz eh, līguma uzliktās eh, kompetences. Komisija nav pilnvaru piemērot šo mehānismu tikai divām dalībvalstīm. Ja reiz tas jums tik ļoti iet pie sirds un, un jūs vēlaties, lai tas tiktu izmantots, tad tas būtu jāpiemēro visām 28 nu, vai 27 dalībvalstīm. Tas, ka jūs uh, liekat uh, Rumānijai nepiemērot likumus, par ko ir balsojis parlaments un konstitucionālā tiesa, ir klāja iejaukšanās dalībvalstu lietās. Komisijas ziņojums. Uh, tiešām iejaucas dalību valstu iekšējās lietās. Savā ziņojumā jūs uh, piesaucēja konkrētas uh, personas, galvenā prokurora iecelšana, piemēram, un jūs aicināt uh, iesaldēt šīs procedūras. Pat jau Rumānijas prezidents vēl nav paudz savu atzinumu. Jūs tagad aicināt, lai ģenerāla prokurors tiktu atcelts, lai gan viņš tika iecelts atbilstoši visiem likumiem atbilstoši tieslietu ministrijas procedūrām. Tad viss tik daudz pēc likuma burta. Un, tā kā jūs tad diskreditējat dažādas personas, un, un tas no Rumānijas tā raugoties ir, ir nepieņemami. Padomājiet, kā būtu, ja es, piemēram, aicinātu Vāciju atlaist Vācijas ģenerālu prokuroru tikai pēc vienas dienas, tikai tādēļ, ka viņš būtu kritizējis, piemēram, Vācijas tieslietu ministriju. Nu, tā taču ir klāja liekuļošana. Lūk, vai aicinām jūs konkrēti atbildēt šo jautājumu. Tāpat visi likumi, ko jūs kritizējat savā ziņojumā, ir konstitucionālā ceļā pieņemti likumi Rumānijas republikā. Nu, tas nav pieņemam, ka komisija tagad eh, mums eh, kaut ko diktē un, un, un pavēla suverenām iestādēm, suverenu valstu un neatkarīgām iestādēm, ko vēl pirms gada jūs slavējāt. Jūs veidā aiciniet eh, mainīt arī tieslietu padomjas sastāvu Pēc eh, tam, kad slēdzāt klajā šo ziņojumu, mūsu tie, augstākā tieslietu padoma atbildēja ar vēstuli, kurā ir īsti eh, noteikts, ka mēs eh, lūdzām šādas, šādas institūcijas izveidi, jo vēlējāmies garantēt tiesniešu neatkarīgumu. Un kā tad jūs reaģēsiet uz šādu atbildi? Šāda atbildes jūsu ziņojuma no tieslietu padomas puses liecina par to, ka jūsu ziņojums ir klājumēl. CB mehānisms, tātad tagad jūs, jūsuprāt, nenodrošina tiesnešu neatkarīgumu, tad attiecīgie likumi ir jāatcer, bet augstākā tieslietu padoma, kas nodrošina tiesnešu neatkarīgumu, no savas puses uzsver, ka ka šī tieslietu padome ir labi strādājusi, uzlabojusi tiesisko satveru, kas tagad ir uh, uzlaboja situāciju valstī, jūs to visu apšaubēt tagad. Eh, Iecenieties, lūdzu, tieslēt, augstākās tieslietu padomas eh, atzinumā. Viņi uzsver, ka mm, lik, jaunie likumi ir adekvāti un tādēļ jūsu viedoklis ir neatbilstīgs. Lūdzu, komisija, pavēstiet, no kurienes jūs eh, esat ņēmuši informāciju, uz ko balstās jūsu ziņojums. Kādēļ jūs ieklausāties, kā man šķiet, tikai dažos avotos? Uh, dažos viedokļos, eh, bet eh, neņemiet vērā pašu iestāžu sacīto, kas vēlas kļūt stiprākus un strādāt labāk. Tiešām uz kādu tad informāciju jūs balstiet eh, savu ziņojumu. Un vēlreiz saku, ka šis mehānisms ir politisks, tas tiek izmantots politiskiem līdzekļiem, un to izmanto tās darbās, kas nevēlas, lai Bulgārija un Rumānija iestātos Schengen zonā, jo tas izvērsītu šīm dalībvalstīm kādas problēmas. Un uh, Lūdzu komisija uh, nesakritinā, ka šim ziņam nav nekāda sakara ar Schengen zonu, jo pārējie apsvērums, uh, Eiropas, Eiropa padomas vadītāji, kas nevēlas, lai Bulgāri un Rumānija iestātos Schengen zonā, to ir apliecinājuši, kamēr ir, ir spēkā šis sadarbības pārvaldes mehānisms cēvēm, tikmēr Rumānija un Bulgārija Schengen zonā netiks ielaist. Jūs to noliegsiet, nu, tad es nezinu, es jums tāpat neticēšu. Un noslēgumā vēl viena lieta. Jūs aicināt Rumāniju tātad nepakļauties tam, ko lēma parlaments un konstitucionālā tiesa un atcelt tieslietu padomis vadītāji, tātad iecelšanu. Bet jūs šī mehānismu taču jau nodrošina tiesiskums, dārgie kolēģi. Tas viss tikai vairo pret Eiropiskas, Eiropiskus sentimentus Rumānijā. Uh, Draugi, kopumā Eiropas ir, tad Rumānijas tauta ir noskaņot pro-eiropiski, bet tagad redzot, kā šis mehānisms tiek izmantots tīri politiskiem līdzekļiem, sabiedriskā doma Rumānijā pamazām sāk uh, mainīties un nebūt ne tajā labākajā virzienā. Tas taču nevienam nav vēlams. Mēs vēlamies, lai mums būtu vienlīdzīga attieksme. Un lai pret mums būtu tāda pati attieksme kā pret citām dalību valstīm. Paldies! Excuse me, don't exceed the reasonable time. Lūdzu, nepārsniedziet jums atvēlēto laiku, tā lai mēs varētu tikt galā ar visiem jautājumiem. Elmār, kungs, tagad jums vārds. Благодаря, господин председател. Докладът на Европейската комисия отразява обективно стремежа на Eiropas komisijas ziņojums ataino visu Bulgārijas institūciju objektīvu vēlmi veikt reformas tieslietu sistēmā. Pirmo reizi mēs redzam, ka trīs no sešiem indikatoriem tagad varētu tikt uz laiku slēgti. Tātad šeit ir runa par neatkarīgu tiesu sistēmas izvērtējumu. Un, kā es minēju, trīs no šiem indikatoriem tagad ir slēgti. Šajā ziņojumā ir arī parādīts, ka Bulgārija var apstādināt šo mehānismu saskaņā ar Eiropas komisijas mandātu. Ir skaidrs, ka šīs reformas ir neatgriezeniskas. Tāpēc ir svarīgi norādīt uz Bulgārijas sasniegumiem un visiem pozitīviem rezultātiem. Mēs redzam, ka arī prokuratūra tagad ir izvērtēta korekti un pozitīvi. Mēs redzam arī, ka uh, pastāv dažādas garantijas eh, caurdzmībai prokuratūras darbā. Tas pats attiecas arī uz organizēto noziedzību. Mēs eh, tāpat varam konstatēt, ka ir eh, iekļautas dažādas izmeklēšanas pret organizēto noziedzību. Nav tādu rekomendāciju, kas mums liktu domāt, ka nākamgad šis mehānisms beigsies. Tad, kad šis eh, mehānisms eh, beigsies, tad mēs uzskatām, ka nebūs vairs nekādu aizbildinājumu, ko dalība valstis eh, varētu izmantot, lai neielaistu mūs Schengen zonā. Tagad uh, Rādeva kungs. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi! Es vēlētos pateikties Eiropas komisijai par šo ļoti objektīvo ziņojumu. Rekomendācijas, kas ir iekļautas šajā ziņojumā 2017. gada janvārī, skaidri norāda, ka pēc šo rekomendāciju īstenošanas process beigsies. 2017. gada janvāra ziņojumā tika konstatēts, ka valstis, kas strādā pie rekomendācijām, nesaņems jaunas rekomendācijas. Pēdējā 2018. gada novembra ziņojumā komisija norāda, ka ir panākts uh, ievērojams progress attiecībā uz 17. Uh, gada janvāra rekomendācijām. Trīs no sešiem indikatoriem Bulgārijai varētu tikt uh, uz laiku slēgti. Tāpat tiek norādīts ziņojumā, ka ja Bulgārija turpinās šīs reformas procesu, varētu pabeigt sa, sa, vēl šīs komisijas mandātā. Tomēr mēs redzam, ka dažas dalībvalstis neņem vērā pozitīvos secinājumus un nedomā, ka šo mehānismu varētu pabeigt eh, pašreizējā komisijas mandātā. Mēs arī dzirdām aicinājumus turpināt eh, šo procesu, nenosakot gala termiņu. To varētu attaisnot pirms daudziem gadiem, bet tagad vairs nē. Bulgārija un Rumānija arī tiek skatītas kopā, un tas nav akceptējami, tāpēc, ka ziņojumi tiek gatavoti par katru valsti atsevišķi. Vēlos arī norādīt, ka CV mehānisms nenonāk pie konkrētiem rezultātiem. Tas tiek izmantots tikai kā rīks Um, īslaicīgiem politiskiem uzbrukumiem, un īsnībā tas nav pamats uh, pamatīgām diskusijām par politiskām reformām. Mana valsts turpinās uh, īstenot šīs rekomendācijas un veikt vajadzīgās reformas. Sasniegumus vajadzētu ņemt vērā, un mehānismu vajadzētu slēgt pēc rekomendāciju īstenošanas. Viss pārējais nozīmēs tikai to, ka Eiropas partneri Bulgārijai piemēro dubultus standārtus vēl jo vairāk. Kļūs skaidrs, ka dalībvalstis ir tāds dalībvalstis, kas nevēlas uzņemt Bulgāriju Schengens zonā, jo galu galā starp šo mehānismu un mūsu dalību Schengens zonā ir pavisam neskaidra saikne. Līdz ar to mēs varam konstatēt, ka Bulgārija tiek klāji diskriminēta, un tas ir nepieņemami. Paldies! Mēs uzklausījām tagad eh, deputātu komentārus, vai ir vēl kāds vēlas izteikties? Jā, Stīvens Skundze, dod jums vārdu. Paldies, priekšādātāji. Dāmas un kungi, jā, es izteikšos nīderlandiski. Papildinot komisijas teikto, es eh, varu saprast, ka Komisija ir sagatavojusi šo ziņojumu, tā tas ir bijis jau vairāk kārt, un tas tiek darīts CV mehānismu ietveros. Es eh, gribētu zināt, vai šie ziņojumi laika gaitā ir uzlabojuši situāciju Rumānijā un Bulgārijā, vai tiešām šie ziņojumi ir ļāvuši veikt uzlabojumus šajās valstīs. Ja ir runa par eh, tiesiskumu un ja situācija ir uzlabojusies, tad eh, iespējams, ka šie ziņojumi arī dod kādu pozitīvu ieguldījumu. Šajā sakarā gribētu jautāt, kādas ir nākotnes izredzes. Šodien saņēmu ēpastu no Baznīcu asociācijas. Šajā vēstulē tiek norādīts, ka uh, Iespējams, eh, Bulgārijā ir problēmas attiecībā uz reliģiju brīvības atzīšanu. Bulgārijas eh, administrācija pieņem jaunus likumus par reliģiju atzīšanu. Vairākas mazas baznīcas iespējams tiks iz, izslēgtas no šīs saraksta. Varbūt jūs varētu mūs par to vairāk informēt. Okay, Ļoti konkrēts jautājums. Ja nav citu komentāru no deputātu puses, tad eh, dosim vārdu atkal komisijai. Komisija ir dzirdējusi kolēģi iebildumus par tikko prezentēto ziņojumu par Rumāniju un Bulgāriju. Nu tad, eh, Sleita kungs, vai jūs vēlties atbildēt, lūdzu? Paldies! Esmu gandarīts, ka varu jums izskaidrot eh, šī verifikācijas mehānisma nozīmi un kāpēc tāds pastāv tikai attiecībā šīm divām dalībvalstīm. Šī situācija radās um, iestāšanās procesā, kad tika panākta vienošanās, ka uh, iestāšanās notiks, ja tiks ieviesti abi šie mehānismi. Šie mehānismi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu garantijas. Un, protams, ir taisnība pēc trīs gadiem šādas jaunas garantijas vairs nevar piemērot, bet pastāv arī citas garantijas, kas jau agrāk bija spēkā, un tām vajadzētu turpināties līdz brīdim, kad tās tiks izpildītas. Tieši tāpēc arī tika izveidots šis eh, CVM mehānisms, un tas vēl ar vien darbojas. Tātad nekas nav mainījies. Tieši tāpat arī komisijas attieksme nav mainījusies. Komisija uh, veic uzdevumus, kas tai tiek piešķirti CVM ietveros. E, komisija šos pienākumus veic jau vairākus gadus un veic tos rūpīgi un objektīvi, iesaistot daudzas iesaistītās puses. Tas, kā organizācijas tādas kā, piemēram, Venēcijas komisija, Greko un citas dalībvalstis ļoti mm, rūpīgi novēro situāciju gan iekšienē, gan arī ārienē. Mm, tas norāda, ka šo organizāciju viedokļi atbilst komisijas teiktajam. Komisija savā ziņojumā ir iekļausi analīzi, kur tas arī ir uzsvērts. Eh, komisija ir pārliecināta, ka tās veiktā analīze un izdarītie secinājumi ir attaisnoti un labi pamatoti. Attiecībā uz saikni ar Schengenu. Vienīgais, ko es varu teikt, ir tas, ka komisija laika gaitā daudzus gadus ir norādījusi, ka mēs neakceptējam šo saikni, uz kuru daži norāda. Uh, CVM nav izveidots šāda mērķa dēļ. Tas nav galvenais uzdevums, kāpēc šis mehānisms pastāv. Un tieši tāpēc nav nekāda pamatojuma norādīt uz šādu saikni. Tomēr man ir arī jāatzīst, ka dažas dalībvalstis šo saikni ir izvirzījušas. Tomēr komisija to neakceptē. Vai šis eh, mehānisms ir eh, ļāvis veikt uzlabojumus? Es eh, domāju, ka pēc komisijas viedokļa šādi uzlabojumi tiešām ir panākti. Un šādu progresu mums izdevās identificēt 2017. gada janvāra ziņojumā. Šīs ziņojums ir reāls pierādījums panāktajam progresam. Protams, nekādā ziņā šis mehānisms mm, ir atzīstams par brīnumzālēm. Komisija noteikti nekad tā nav teikusi. Tas noteikti nesniedz atbildes uz visiem jautājumiem. Tāpat tiek uh, norādīts, ka mūsu mērķis ir panākt, lai situācija dalībvalstīs uzlabotos. Komisija uzskata, ka galvenais mērķis ir panākt, lai mehānisma rekomendācijas tiktu izpildītas un lai situācija šajās valstīs atbilstu situācijai pārējās valstīs. 17. gada janvāra ziņojumā tas arī tika skaidri norādīts. Uzskatu, ka Ir svarīgi atcerēties, ka CVM ziņojumi darbojas ļoti ierobežotās jomās. Pretkorupcija, tiesu sistēmas reforma, organizētā noziedzība Bulgārijas gadījumā. Tātad šeit nav runa par pilnīgi visām jomām. Un šīs pieminētais piemērs par baznīcām – protams, var uh, skart pamatiesības. Es uh, nepārzinu šo konkrēto gadījumu, bet pilnīgi noteikti, ka šeit varētu sākt uzdot uh, jautājumus par pamatiesībām, bet tas noteikti nav šī ziņojuma kompetencē. Es ceru, ka esmu sniedzis vairāk skaidrības komitejai. Labi, paldies! Vai jūs vēlaties rēģēt uz tikko paustajiem komentāriem? Pāvēl kungs, bet eh, lūdzu, dariet to ātri. Paldies! Tieši tāpat kā iepriekšējos gados neesmu saņēmis skaidrs atbildes uz eh, saviem jautājumiem. Tā bija tikai dažu minūšu gara runa, kurā netika pateikts pilnīgi nekas. Šajos ziņojumos nav nekādu atsauču uz slepeno vienošanos starp mm, slepeno dienestu un tiesu sistēmu. Saskaņā ar šo vienošanos eh, tiesneši un prokurori tagad ir slepenā dienesta uh, ziņā. Kāpēc jūs mm, neko tādu nenosodat, jo šādas vienošanās galu galā apdraud tiesu sistēmas neatkarību Rumānijā? Varbūt jūs varētu atbildēt vismaz uz šo jautājumu, nevis pārējiem. Slēde kungs, patiešām ļoti tiešs jautājums. Varbūt jūs varat uz to atbildēt? Um, happily I can give a straightforward answer. Jā, es uh, varu arī skaidri atbildēt. Varbūt Pāvelkungs varētu ieskatīties ziņojuma otrajā lapusē. Tur ir ļoti gārš punkts, kur ir runa tieši par šo jautājumu. That'll be it. That'll be it this... Tas arī būtu viss runājot par šo darba kārtības punktu, tad, nu, iesim uz priekšu un skatīsim nākamo punktu, kur ir runa par Eiropas robežu un krāsta apsārdzi. Paldies, ka bijāt klāt. Paldies deputātiem, kas nav pilntiesīgi Lībēja komitejas deputāti, bet vēlējās piedalīties šī punkta apspriešanā un tagad viņi dodas ārā no zāles, bet es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka tagad skatīsim Eiropas um, mm, robežu un krasta apsārdzi. Cik tālu es saprotu, referente par šo punktu ir Mecolas kundze. Viņai ir jāsakās pēc brīža. So if I, uh... So may you acquire your patience. Let's wait an additional minute. Lūdzu, nogaidīsim kādu minūti, lai Mecels kundze varētu ierasties un sākt runāt, jo viņa ir referente. Būtu labi, ja viņa būtu zālē. Thank you all again for your patience. Yes. Paldies visiem par pacietību. Tikai minūtītī. Mūsu referente ir ieradusies, viņa ir zālē, tāpēc vēlētos jums atgādināt, ka pagājuši nedēļ mēs tikāmies ar Frontex izpildirektoru. Viņš mums stāstīja par aģentūras pašreizējo darbu. Uh, un mēs runājām arī par jauno komisijas priekšlikumu par aģentūru. Šodien savukārt mēs skatām Eiropas robežu un krasta apsardzes ziņojumu projektu. Referente ir Mecels kundze, tāpēc bez liekas kavēšanās došu vārdu Mecels kundzei uz piecām minūtēm, un pēc tam varēs izteikties arī citi deputāti. Mecels kundze. Lūdzu. Much, um, busy... Paldies priekšādātāji, jā, šīs pēdējās nedēļas ir bijušas visai tādas saspringtas, bija jāfinalizē šis ziņojums, jānāk klajā ar tādu pragmatisku, realistisku pieeju attiecībā uz aģentūru. Es tagad uh, katrā atsevišķā grozījumā neizrināšos, bet drīzāk pievērsīšos tam galvenajām pārmaiņām, ko ierosinu. Un, protams, ar nepacietību gaidu iespēju arī uzklausīt kolēģus, viņu, tā teikt, domas par to visu tas galvenais, tas, ka tās galvenās pārmaiņas, kuros ir komisija, ir tas, ka tiek izveidots eh, tāds pastāvīgais eh, status šai aģentūrai. Zinām, kāda drauda pastāv Eiropas Savienībā tieši pie ārējām robežām. Un tieši un šai priekšlikumā tieši ar šāda veida riskiem eh, mēģinam, nu, tā teikt, rēķināties un domāt par to, kā šie darbinieki tad pastāvīgā kārtā būs pie robežām. Mm -hmm Šāda veida pastāvīgā korpusa veidošana tātad te tiek noteikti, tiek piedāvāt arī realistisks laika grafiks, Tāda izveidēja zinu, ka ir uzdoti ļoti daudz jautājumu gan plašiņas līdzekļos, gan arī dzenu padomē un citās iestādēs tieši par šo aspektu. Un šai kontekstā esmu ierosinu ievērst, ieviest ceturto darbinieku kategoriju, tas straujās reaģēšanas uh, loku, tādām straujām intervencēm, tur būtu 3000 darbinieku, kas tiktu izmantota tāda, kā, kā tāds pēdējās iespējas resurss uh, krīzes vajadzības gadījumos nu, pamatojoties uz aģentūras vajadzībām, tiek izanalizēts, cik plaša būtu šāda pastāvīga, mm, šāds pastāvīgs iedzīvotāja lokus. Maksimāli par 30% tas varētu tikt palielināts 5000 sākotnējais ierosinājums un maksimāli līdz 7000 darbiniekiem. Domāju, ka šāda veida korpus jāizveido pakāpeniski, tā lai tas kļūtu pilnībā funkcionāls uh, maksimāli piecu gadu laikā no brīža, kad šī regula stāsies spēkā. Un arī šo aplēšu pamatos uh, ir tā atgriezieniskā informācija, ko saņēmu no cilvēkiem, kas strādā šajā jomā. Vēl vienas svarīgas pārmaiņas saistītas ar atpakaļ nosūtīšanu. Es atbalstu to, ka tiek spēcināta atsauc uz šo elementu, bet tāpat laikā arī redzu, ka tas ir jāsasaist ar nepieciešamībām, nepieciešamību ievērot pamattiesības, un tāpēc ierosinu piecas konkrētas drošības klauzulas, kas uzliks par pienākumu aģentūrai, jeb kāda vai turpmākajās darbībās, kas tiek veikts atpakaļ nosūtīšanai no vienas trešās valsts otru zināmas pienākumus. Un tajā gadījumos, kad nav vienošanās ar trešām valstīm, tad tādā gadījumā vispirms tiek veikts pamatiesību izvērtējums šai trešā valstī, un šis novērtējums tūlīt pat tiek paziņots arī Eiropas parlamentam. Papildus šim novērtējumam tiktu veikt arī konkrēta izvērtēšana attiecībā uz atpakaļ nosūšanas procesu šajā konkrētajā valstī. Šāds, šāds izvērtējums veicams tad, ja tiek nosūtīti cilvēki no vienas trešās valsts uz otru trešo valsti. Ierosina turklāt arī ierosināt to valstu skaitu, kuru gadījumā šāda veida izvērtējumi tiek veikti. Un šāda valsts skaits attiek iekļautu tikai tās, kas, ko par drošām uzskata UNCHR. Nu, tas arī jāsaka ir ļoti pretrunīgs punkts, un tāpēc labprāt dzirdēšu, kas teikt sakām šai ziņā ēnu referentiem, respektīvi, kāds ir viņa domas par to, kā šīs drošības klauzulas, jeb elementus padarīt par tādiem pēc iespējas funkcionālākiem, par pamatiesībām runājot. Jā, tas arī nākās nu, rezultāts mūsu iepriekšējiem diskusijām. Esmu iekļāvusi spēcīgāku atsaucu uz tām. Visā šajā tekstā spēcinām cilvēktiesības, gan attiec, izveidot attiecīgi ierēdni, gan veicinot sūdzību mehānismu, piešķirot papildus risinājumus arī šīm pamatiesību birojām. Ar, esmu sazinājusies arī daudzām interesētajām pusēm, kas ir uzsvēruši zināmas problēmas, ar ko sastopas ierēdņu uz vietas pie ārējām robežām. Galvenā problēma, kā jau tika gaidīts, ir tas, ka trūks cilvēku resursu un finanšu resursu resursu tieši tāpat. Un šī nolūka mēs ierosinājām sasaistīt to nosūtīto darbinieku skaitu ar tehnisko aprīkojumu un attiecīgi ar viņu pastāvīgo ieguldījumu šai kopējā struktūrā. Ierosina, ka uzņēmē dalībvalsts ir tā, kas pieņem lēmu par to, kādas izpildu pilnvaras piešķirt šāda veida eh, pastāvīgiem darbiniekiem. Un vienlaikus viņiem arī tad ir jāidentificē tie ieroči un instrumenti, kas tiek izmantot šāda veida misijās un operācijās. Tāpat laikā vienu izpildvaras elementu ierosinu svītrot, respektīvi lēmumu par vīzu piešķiršanu vai noraidīšanu, jo tie ir tikai robežsargi, kas varētu saņemt šāda veida pilnvars un uzdevums, ievērojot subsidiaritātes principu. Un atsevišķas citas pārmaiņas, ko ierosinu šajā ziņojuma projektā, vēl attiecas uz apmācību, respektīvi tā būtu neatņemama aģentūras darbības daļa. Ierosinu šeit arī iekšējās kvalitātes mehānismu, kon, kvalitātes kontrols mehānismu un neatkarīgu novērtējumu attiecībā uz visām apmācības programmām. Ietver šeit arī koncepciju par horizontālo komponentu, kas kalpotu par pamatu visa veida sektorālajiem komponentiem Eiropas integrantā robežu pārvaldībā. Uzskatu, ka pamatiesības apmācība, izglītība ir šāda veida horizontāls komponentes. Es turklāt ierosinu spēcināt arī Eiropas parlamentu lomu visā šajā visos aģentūras regulējuma aspektos un vēlos, lai šeit būtu arī zināma kontinuitāte saskaņā ar to nolīgumu, par ko, kas tika mm, panākts starp līdzlēmējiem pirms pāris gadiem. Un par šo punktu jāsaka, nav tā, ka es te vēlos kaut ko no jauna izgudrot jāpaskaidro. Tas viss jau ir iespējams. Arī šos um, satelītu um, struktūras neuzskatu par pagaidu struktūrām pēc sava rakstura. Domāju, ka tām jābūt pastāvīgākām. Savā priekšlikumā un grozījumos turklāt spēcina arī šāda veida biroju um, darbības aptvērumu, tā lai tas varētu attiektas arī uz teritorijām ārpus Eiropas Savienību tajos gadījumos, kad runa par atpakaļnosūtīšanu. Es turklāt uzskatu, ka aģentūrai vajadzētu kļūt par tādu pievilcīgāku darba vietu un tāpēc ierosinu tādu spēcīgāku parlamentu parlamentārās pārbaudas elementu un atskaitīšanās spēju. Kā jūs redzat, ziņojuma projekts ir visai tāds apjomīgs un ar nepacietību gaidu iespēju ja uzklausīt visus ēnu referentus, kā arī visus citus interesētos deputātus, lai, nu, vēlas, lai viņi man pastāst, kāds ir viņu viedoklis par šo priekšlikumu gan attiecībā uz laika grafiku, Un, protams, lai viņi to dara vēl pirms ir grozījuma, iztecēs grozījuma ieslēgšanas termiņš, un eh, ceru, protams, ka tā visa darba rezultātā šo ziņojumu varēs atbalstīt nu, liels deputātu vairākums. Liels paldies Mēncels kundze par šo ziņojumu prezentāciju. Nu, tad ēnu referentiem vārds pirmām kārtām kolēģis Nīdermolērkungs. Lūdzu. Liels paldies! Atcerēsimies, ka 2016. gadā līdzlēmējiem izdevās nonākt pie straujas vienošanās par Frontex regulu, un kas stā, stājās spēkā vēlāk tajā pašā gadā. Šī regula Frontexu padarīja par pilntiesīgu Eiropas Savienības aģentūru ar mandātu, kas tika būtiski spēcināts un izvērsts. Divus gadus vēlāk komisija nāk klajā ar vēl vienu priekšlikumu, kas liktu mandātu šai aģentūrai paplašināt vēl tālāk. Es vēlos teikt paldies Mecāles kundzei par lielisko darbu. Nu, ziņojumu projekts tiešām atbilst tam komisijas priekšlikumu garam un šai kontekstā raugos uz šo priekšlikumu ļoti piesardzīgi. No otras puses ziņojumā iekļaut arī vairāk elementu, ko vērtē ļoti atzinīgi, kā piemēram šie centieni spēcināt pamatiesību aspektus aģentūras darbā un pievērsties izglītībai un apmācībai, kā svarīgiem elementiem, kā arī dzen vēlmi spēcināt Eiropas parlamenta klātbūtni šajā procesā. Ja runājam par šo pastāvīgo darbinieku korpusu, šķiet, ka šīs vēlmes ir visai realistiskas un pamatojas jau uz esošo straujās reakcijas eh, darbinieku apjomu, kas ir 1500 darbinieku. Turklāt aģentūras iesaistīšanās atpakaļnosošanā no vienas trešās valsts uz otru trešo valsti ir eh, nu, tāds diskutējums jautājums. Tāpat arī neesmu pārliecināts, cik liederīgi ir šāda veida priekš... Tāpat kā nebija pārliecināts par šādu veidu noteikumu iekļaušanu 16. gadu priekšlikumā, arī tagad par to neesmu pārliecināts. Domāju, ka tas vairāk saistīts ar Eiropas Savienības ārpolitiku nekā ārējo robežu pārvaldības jautājumiem. Izpildvaru piešķiršana šāda pastāvīgā korpusa ieredniekiem, darbiniekiem palielinātu efektivitāti aģentūras darbā. Nu jā, tas ir apgalvojums, kas būtu, manuprāt, jāpapēta sīkāk. Es saprotu, ka dalībvalstis, protams, nodos instrukcijas šī korpusa dalībniekiem, bet tas nozīmē, ka dalībvalstīm jābūt atbildīgām arī par aģentūras darbību. Manuprāt, šādā gadījumā aģentūras mandāta palielināšana būtu jāapvieno ar aģentūras atbildības palielināšanu un atskaitīšanās spējas palielināšanu. Pārraudzība ir tas elements, kas būtu jāspēcina attiecībā uz visām aģentūras darbībām, bet īpaši runāja par atpakaļ nosūtīšanu, bet tas attiecas arī uz izpildu direktoru iecelšanu un cita veida mm, izpildu ierēģņu iecelšanu. Un visbeidzot, mana grupa pilnīgi noteikti ir gatava ar jums cieši sadarboties, lai varētu nonākt pie labākā šīs eh, ziņojuma versijas, jo tas ir ļoti svarīgs ziņojums. Un, kā jau teicu, sociālistu un demokrāta grupa ir gatava ar jums cieši sastrādāties. Paldies! Paldies Nīdermiller kungam! Tālāk EKR grupas vārdā Vistisena kungs lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Godātie kolēģi! godētā referents kundze. Paldies, ka esat sagatavojis šo pirmo darba dokumentu, par kuru varam uzsākt sarunas. Šis vis, vispārīgi runājot, šī aģentūra mm, un visa šī Schengen zona, kur nav iekšējo robežu, nozīmē to, ka ārējo robežu pārvaldība ir visu dalību valstu eh, rokās, un tas ir jautājums, kas uztverams ļoti nopietni. Krīze ir pilnīgi noteikti izgaismojis tās vājās vietas un iztrūkumus pašreizējos mehānismos. Un, lai šos, šīs vājās vietas uzlabotu, aģentūrai, manuprāt, būtu spēlēm nozīmīga loma. Es turklāt redzu, ka vajadzīgs ir nepiecie... būs vajadzīgi papildus darbinieki, papildu darbinieki un aprīkojums, it īpaši, lai varētu īstenot atpakaļnosūtīšanu attiecībā uz tiem patvēruma pieprasītājiem, kam tas nav piešķirts, un arī Eirosur iekļaušana, protams, ir kā funkcija jāatver šīs aģentūras darbībā. Savukārt, neredzu, ka būtu vajadzīga papildus atbildība um, tajā jomā, kur paredzētu šeit atbildību par aģentūras vadīšanu pārvirzīt. Manuprāt, nav pieņems, ka lēmumi par iejaukšanos eh, krīzes situācijās tiktu nodoti komisijai nevis padomē. Te EKR grupa ir pret šādu ierosinājumu. Uzskatām, ka tieši dalībvalsts ir tās, kurām jāuzņems atbildība par šādu veidu intervenciju īstenošanu, un attiecīgi tam būs jāņems atbildība arī par sekām. Zinu, ka kolēģi jau ir pauduši šaubas par virkni jautājumu, to starp robežu sargu pienākumiem un pilnvaru papildus uzdevumiem attiecībā uz atpakaļ nosūtīšanu, saprot šīs bažas un ceru, ka šīs sarunas būs ļoti produktīvas. Ar nepacietību gaidu iespēju turpināt šo sarunu procesu un paldies, ka devāt man vārdu. Tālāk Alde grupas vārdā Deprēkungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! Es aizstāju savu kolēģi Natāliju Grīsbeku. Mm. Viņa lūdza savukārt mm, sevi atvainot, ka nevarēja būt šeit, bet lūdza nolasīt viņas sagatavoto uzrunu. Pirmkārt, liels paldies eh, referentē Robertai Mecolai, kas ir veikusi lielisku, ļoti labu darbu, sagatavojot šo ziņojumu. Un ļoti īsā laika posmā Roberta Mecola liek uzsvaru uz vairākiem interesantiem jautājumiem kas saistīti, piemēram, pastāvīgo darbinieku skaitu un izpildvērs eh, pilnvarām, gan arī viņa runā šeit par algām. Savā ziņojumā referente spēcina eh, arī as, pamatiesību aspektus ierosinot, piemēram, izvietojot attiecīgu pār, pāraudzības grupu. Mūsuprāt, tā ir ļoti svarīga doma. Tāpat atbalstam referenti viņas vēlmē spēcināt uh, Um, iestādes ierēģņu neatkarību, ja runājam tieši par pamattiesībām. Jāpārliecinās, ka pamattiesības no dienu tiek ievērotas un uh, ir šo šādu veidu noteikumu ievērošanai pieejami jebkāda resursa, kas vajadzīgi. Savukārt eh, Grīsbeks kundze iesniegs virkni grozījumu ar vairākiem mērķiem. Pirmām kārtām, kas attiec uz pastāvīgajiem ierēģiem. Šeit jādomā par to, cik realistisks ir pašreiz ierosinātais ietvers, ehm, kas nozīmētu vēl papildus 10 tūkstošu eh, darbinieku līdz 2020. gadam. Tas varētu būt diezgan grūti īstenojams ehm, pasākums, tīpaši ņemot vērā, cik īsts laiks tam atvēlēts otrām kārtām. Kad runājam par apmācību, referente jau runā par to, ka jāspēcina tieši apmācības joma. No savas puses savukārt vēlos, lai tā būtu aģentūra, kas apmācītu šos kadrus un robežsargus. Mm, un tādējādi veicinātu tādu kopēju vienotu apmācības kultūru, uh, Un tieši viņai, pa, aģentūrai pašai būtu jāspēj šie darbinieki apmācīt. Trešām kārtām vēlos izsniegt grozījumus teksta precizēšanai, jo šur un tur šķiet ir pārāk sarežģīti formulējumi. Nu, piemēram, te brīdī, kad tiek runāts par izpildu varu un attiecīgajiem pienākumiem, kā arī piena, piekļuvi datiem. Kas aģentūrai, ko aģentūra drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, es domāju, tas viss šeit būtu precizējums ceturtām kārtām, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mm un tas droši vien izraisīs arī tālākas debatas par to kolēģi jau pauduši bažas, respektīvi aģentūras spēja iesaistīties mm, atpakaļ nosūtīšanas procesos no vienas trešās valsts uz otru trešo valsti. Manuprāt, tas ir problemātisks jautājums, un visbeidzot mums jādomā vēl par citiem elementiem, tādiem kā, piemēram, konkrēti priekšlikumi, kas tika pausti pagājušajā nedēļā, respektīvi, ka mm, kad komisija precizēja, ka robežu kontrolas jautājums nenozīmē tikai un vienīgi migrācijas plūsmu kontrolēšanu, bet vienlaikus arī cīņu pret noziedzību, organizēto noziedzību, pret terorismu un tam līdzīgi. Domāju, ka mums vajadzētu krietni pārdomāt kopā ar visiem pārējiem kolēģiem šo jomu, tā lai liktu vajadzīgos uzsvars uz pareizajiem punktiem. Attiecīgi Alde grupas vārdā sagatavošu par to grozījumus. Uh, un iesniegšu tos, protams, noteiktajā grozījuma iesniegšanas termiņā. Paldies vēlreiz Robertai Mecolai, jo, kā jau to teicu vienreiz, atkārtošu to otrais, viņa ir paveikusi lielisku darbu un ļoti lielu uzmanību pievērsusi arī politisko grupu un kolēģu viedoklim. Paldies! Lūk, tāda nostāja man lūdza jums nolasīt mana kolēģi Natālija Grīsbeka. Lielas paldies Deprēkungam! Tālāk. Ana Gomeša, ja? Nē, jūs nevēlaties komentēt šo jautājumu? Then there will be... Nu tad tā. Būs iespēja arī komisijai izteikties. Ja? Vai vēlaties ko teikt par šo tēmu? Pirms es dodu vārdu atkal referentei. Komisijai vārds, lūdzu. Lielas paldies! Labu pēcpusdienu visiem! Jāsaka, īpaši daudz sakāmā man šai kontekstā nav šai posmā vēl. Esam iepazinušies ar ziņojumu. Mm, tas bija ārkārtīgi interesanti. Atzinīgi vērtējam to, ka tas tika sagatavots tik strauji. Mūsuprāt, tas ir ļoti kvalitatīvs. Bet šobrīd, jāsaka, no komisijas puses mēs vēl nevaram to komentēt un nevaram arī komentēt ierosinātās grozījumus un saturu. Ehm, paldies par sapratni. Labi, paldies. Nu tad varbūt Mecels kundze, jums vārds diskusiju noslēgšanai. Paldies. Runāšu savā dzimtajā valodā. Tātad vēlreiz liels paldies visiem kolēģiem, kas ehm, rēģējuši šo manu ziņojumu. Šķiet tiešām tāda pozitīva reakcija. Paldies par to. Un vēlos atbildēt varbūt uz vairākiem jautājumiem, eh, kas tika minēti. Pirmām kārtām, kas attiec uz izpildvaras pilnvarām. Tieši šī iemesla pēc eh, centos iekļaut arī visas šīs drošības eh, klauzulas, jeb aspektus, kas ļautu attiecīgi precizēt, ka tā dalība valsts, kas ir šī uzņēmēja valsts, ir tā, kas piešķir konkrētās izpildvaras um, kompetences kas būs nepieciešams tālāko operāciju laikā. Kas attiec uz šo skaitli - 10 tūkstoši darbinieku līdz 2020. gadam. Es ļoti labi saprotu, ka laiks ir ierobežots. To tas parādās kā laika ierobežojums jau komisijas priekšlikumā, ļoti ambiciozs eh, laika grafiks runāja ar dažādiem valdību pārstāvjiem, valstu pārstāvjiem, saprotu, ka laiks ir ļoti īss un līdz ar to termiņu vajadzētu pagarināt. Kas attiecas uz apmācību? Es saprotu kolēģis Natālijas viedokli, Natālijas Grīsbekas viedoklis, tāpat arī saprotu, ka viņa uzskata, ka vajadzētu veidot tādu Frontex kultūru, eh, ka tas, eh, lai visi, kas strādātu Frontexā, saņemtu vienādu apmācību. Es ļoti labi zinu, ka ar to pastāv zināmas problēmas tā fakta dēļ, ka tādā gadījumā tas būtu pārāk dārgi. Uh, Respektīvi, ja tiktu veidot šāda apmācības struktūra, kas attiektos tikai un vienīgi uz Frontex darbiniekiem. Un attiecīgi apmācības spēki taču tad tiktu piesaistīti no dalībvalstīm, bet, nu, jāraugās, jāraugās, kā šo jautājumu risināt un kā spēcināt arī šo pašreiz Mm, ziņojumā iekļauto tekstu. Tālāk, kas attiecas uz cīņu pret organizēto noziedzību. Jā, es tiešām arī uzskatu, ka mums vajadzētu spēcināt šos aspektus. Varbūt pat vēl tālāk par maniem priekšlikumiem iet šai gadījumā. Un tāpēc esmu gatava ar kolēģiem cieši sastrādāties, lai tieši par to arī domātu. Tālāk, kas attiecas uz atpakaļ nosūtīšanu, kā jau es teicu, tas ir visai pretrunīgs jautājums. Es nu dienu uzskatu, ka esam guvuši progresu, esam pavirzījušies uz priekšu šai jautājumā. Jūs jau zināt, ka es iesniedzu, mm, nu, šeit esmu iekļāvusi tekstā šādus piecus ierobežojumus, ka, piemēram, lūk, tiek sagatavot šādu valstu saraksts un tā tālāk. Esam tikušies ar Leģērī kungu, un viņš mums teica, ka šāda trešā valsts lūgtu mūsu aģentūrai palīdzību. Uh, nu, lai atpakaļ nosūtītu vēl treši, kādas citas trešās valsts, valsts piedarīgos. Tagad gadījumā, ja šī trešā valsts atkal ir iekļauta drošo trešo valstu sarakstā. Nu, tas, protams, varētu notikt mūsu kaut kādos kaimiņu reģionos. Nu, bet tie katrā ziņā ir aspekti, ko mēs varam apspriest, un tad, kad saņemšu arī grozījumus, tad, protams, domāšu par to, kā izstrādāt dažādas kompromisa grozījumus. Paldies! Solā. Nu, paldies! Eh, Mecels kundze. Tad līdz ar to diskusijas par šo jautājumu ir izsnētas un varam pāriet pie un pēdējās jautājuma pakotnes, kas saistās ar vīzām. Nu, šeit referents esmu nu, es, tā kā ja neiebilstiet, tad arī uh, tad izteikšos gan kā priekšsādātājs, gan arī kā referents. Iepazīstināšu jūs uh, ar lietas būtību. Pirmkārt, astoties darba kārtības punkts, kur un par uh, grozījumiem vīzu kodeksā. Šeit, kā es atsiesmu referents. Vīzu kodeks eh, paliec procedūras un eh, noteikumus eh, tam izdotu vīzas, kā īstermiņa vīzas, kā arī lidos tranzīta vīzas. Kopumā iesniegt 284 grozījumi. Nu, tad sākumā paskaidrošu. Ko tad domāju par šiem grozījumiem? Un tad varbūt uzreiz pārēsim pie 9. punkta, kur es arī esmu referents. Un tur ir uh, tāds starposms ziņojums par humanitārajām vīzām, bet pirmkārt tad grozījumi vīzu kodeksā sakarā. Kā es sacīju, ir uh, iesniegti diezgan daudzi grozījumi par šo ziņojumu. 174 goja, 36 saldi iesniegusi, 35 zaļie. 14 tautas partija un 4 eh, man, manis paša grupa. Sociāldemokrātu grupa un 20 eh, ENF, eh, KR. Mēs vēl nevienu grozījumu nav iesnieguši, tas, ka viņi apmierināti ar komisijas priekšlikumu. Vairums no grozījumiem nāk no tautas partijas naudas. Pārsvarā tie tehniska rakstura. Par vīzu kodeksu centrāliem elementiem. Nu, kādēļ tad iesniegt šie grozījumi? Zaļie un govēni Nu, viņu grozījumi tāda vispārīgāka rakstura, varbūt pat uh, politiska rakstura atsevišķi. Nu, daži no tiem ir tīri tehniski. Daudzi citi vēlas stiprināt vīzu kodeksa humanitāro dimensiju. Nu, Mums mākslinieks strādā kopā ar ēnu referentiem, lai izstrādātu kompromisu grozījumus, kā, kā tas ierasts. Strādājām uh, raiti, strauji, jo mūsu mēģis bija uh, panākt balsojumu Libe komiteja 3. decembrī. Un tas tiešām arī ir nepieciešams, ja vēlamies pabeigt uh, sekmīgu darbu pie šī dosie, lai tas tiktu apstiprināts uh, līdz mūsu mandāta beigām. Jo, nu, esam jau tuvāk un tuvāk, uh, laika vairs nav pāri pāriem, un bez tam tā viņš tiek līdz, nu, februārim. Uh, mums vajadzēs koncentrēties uz citiem dosie, kas būs nu, mūsu mandātā, tā teikt, finiša taisne. Tā kā jādara viss iespējamais, lai pabeigtu mūsu darbu pie šī dosie un būšu jums pateicīgs, ja man palīdzēsiet sasniegt šo mērķi. Ne visi grozījumi var tikt iekļaut kompromisos. Vietām ir vērojams būtiskas pretrunas starp šiem grozījumiem un tur kompromisu kompromis panākt būs sarežģīti. Un šādā gadījumā attiecīgi par šiem grozījumiem tiks balsots atsevišķi. Nu, tā tas ir, ir loģiski. Nu, kā tad ir svarīgākie grozījumi pa grupām, pa tēmām? Pirmkārt, kas eh, grozījumi, kas saistās ar vīzu izdošanas uh, un pātrināšanu, jo sevišķi sportistiem un, un, un kultūras apriņu pārstāvjiem sociāldemokrāti daudzas partiju un goja ierosina šādas grozījumus. Uzskatu, ka te iezīmējas tāds kompromiss un šos grozījumus varam atbalstīt, bet uh, otrā otrs temats ir medicīniskā apdrošināšana. Vairums grupu uzskata, ka, lai sekmētu vīzu režīmu atvieglošanu, šo šādu prasību vajadzētu vienkārši svītrot. Un tā trešais priekšlikumu kopums, kas saistās ar vīzu nodevām. Un šeit, nu, grozījumi iet eh, visdažādākajos virzienos. Daži vēlētos pazemināt eh, vīzu maksas, vīzu nodevas. Citi turpretīm vēlētos eh, vīzu nodevas ievērojumu paaugstināt, un citi vēlas ieviest mainīgas nodevas atkarībā no vecuma, no valsts piedarības, no tā vai cilvēks pārstāv kā pilsonisko organizāciju, vai viņš kā ģimenes loceklis strādājam pie kompromisa, lai šeit iekļaut šīs dažādās dimensijas, kas saistās ar vīzu nodimam. Nu, Aldē Uh, eh, referents Deprēkungs ir izteicis tāds konstruktīvs uh, ierosinājums, ko varētu izmantot uh, kompromisa izveidē. Kā mēs to uzsvērām pirmajā ēnu referentu sanāksmē un arī citās te te tehniskajās sanāksmēs. Un nu, esmu gatavs izteikt kompromisu sastībā 21. grozījumu, ja kopējais darījums eh, par visām var būt, varētu būt pieņemts. Ceturtā tēma ir eh, pakalpojumi. Izskatījus grozījums 23. grozījums, kā arī 163. grozījums, ko iesniedz Žerārs Depre, Depre, kas ir līdzīgi grozījumi. Nu, tie varētu kalpot par pamatu kompromisam. Tālāk jautājums par 17. pānta 4. punktu. Es domāju, ka uh, šī pakalpojuma maksa. Tā būtu jānosedz visas izmaksas, eh, kas saistās ar vispieteikumu iesniegšanu un izskatīšanu, un lai patērētājiem attiecīgi būtu drošība. Un pilsoņiem iepriekš eh, jāzina, kādas tad, tad būs gala izmaksas, ar ko saistīsies eh, vīzu, viņu vīzu pieteikums. Ir dažādi interesanti kompromisa elementi, kurus var vērot deprēkungu iesniegtajos grozījumos, kurus es vēlos izmantot par pamatu turpmāko kompromisu meklējumus eh, eh, sadarbībā ar ANU referentiem. Piektais eh, tāds grūzījumu mm, komplekss ir 24. pāns vienot, vienotas vīzas izdošana. Šeit sistēma balstās uz kaskādas principu. Protams, viss mēs vēlamies uzlabot pat patreizējo sistēmu. To varētu nodrošināt, pieņemot komisijas priekšlikumu par piekļuvu pirmē izdošanas vietiem, tad atvieglot turpmāko procedūru, atkal izmantojot 194. un 193. grozījumu, kā atkal iesniedz deprēkungs. Pārējie grozījumi par šo pantu, nu, te es laipni lūgtu jūsu atbalstu maniem grozījumiem, proti 32. grozījumiem no manas puses, jo pretējā gadījumā man būtu nu, sarežģīti izstrādāt kādu citu dzīvotspējīgu spējīgu kompromisu. Tādēļ um, aicinu par attiecīgiem grozījumiem balsot atsevišķi. Sastais tēmloks saistās ar uh, migrācijas un drošības riskiem. Un šeit um, es personīgi, vai no politiskā viedokļa raugoties, kā es zinu, uzskatu, ka te nevajadzētu izcelt šo dimensiju, jo nu, tāpat jau pastāv dažādi, dažādas iespējas, dažādas garantijas un izņēmumi. Tā kā es domāju, ka šeit mums nāksies par šiem grozījumiem balsot atsevišķi, ja jūs tiešām nepiekritīsiet manam priekšlikumam, svītrot šo atsaucu uz migrācijas un drošības eh, riskiem kompromisu vārdā. Nu, saprotu, ka tā arī uh, Valēro kundze un, un citādi referenti pieturās līdzīgos, eh, pie līdzīgiem priekšsēdē. Tā 25. pants eh, sasaistē ar atpakaļ uzņemšanu, ja readmisiju. Daudzām politiskām grupām vīzu politiku varētu izmantot, lai sekmētu sadarbību ar trešajām valstīm readmisijas jautājumos. Nu, zinu, ko es par to domāju. Allaž esmu bijis eh, visnotaļ pret eh, šādu uzstādījumu, šādu loģiku. Es nes, nesaskatu nekādu um, pamatu šeit komisijas priekšlikumiem attiecīgajā jomā un arī es neredzu nekādus eh, empiriskus pierādījumus, kas liecinātu par labu šādai pieeja. Tomēr daudzu sanāksmu gaitā, kas mums ir bijušas darbā pie šī dosjē, un arī ņemot vērā dažādos grozījumus, kas ir iesniegti, nu šķiet, ka tagad ir skaidrs, ka nu kaut kāda veida sasaiste tomēr šeit būs jānosaka, būs eh, par to jāvienojās kompromisa vārdā. Nu, un pat labāk arī pie šāda kompromisa arī strādājam mēģinot rast tādu līdzsvaru, cik iespējams. Un šai sakarā atkal deprēkunga priekšlikumu izveidot sistēmu, kurā no vienas puses mēs ņemtu vērā apsvērtu tādas pozitīvas iniciatīvas, stimulus tām valstīm, kas vēlas sadarboties atpakaļ uzņemšanas jautājumos. Un nedomā tikai par tādām negatīvām sakām, bet panākt tādu līdzsvaru starp, starp pozitīvām institīvām un, un eh, šo sasaisti ar eh, atpakaļ uzņemšanu, ja readmisiju. Nu, tas varētu kalpot kā labs pamats eh, iespējamam kompromisam. Un visbeidzot, humanitārā dimensija saistībā ar vīzēm. Šī dosie humanitārā dimensija. Nu, jūs ziniet, ka man bija svarīgi, lai mēs šeit uh, šajā dosē nerunātu par humanitārajām vīzām, vīzu kodeksā, bet, nu, tomēr mm, tas notika, jo, nu, šķiet, ka politiskā opozīcija pārāk spēcīga no padomas puses. Komisija un dažas politiskās grupas šeit parlamentā arī tā uzskatīja, un līdz ar to konstatējam, ka vienīgais risinājums būtu šo jautājumu pacelt uh, legislatīvā pašiniciatīvas ziņojuma kontekstā par humanitārajām vīzām. Par to es uh, vēlos jūs informēt pēc tam. Pabeigsim sākumā diskusijas par vīzu kodeksu, kura, no kura pat labāk esam izņēmuši jautājumu par humanitārajām vīzām, lai to uzlikt uz tādu, uz tādu um, paralēla ceļa, kas ir mūsu paša iniciatīvas ziņojums, kā es sacīju. Es ceru, ka Lībē 3. decembrī varēs nobalsot par šo ziņojumu, kas tiks tālāk apstiprināts plenārsēdē, jo nu, tas ir ļoti būtisks dosie, un tas savukārt tad mums dos uh, laiku vēl uh, šī parlamenta sasaukuma laikā, uh, nu, līdz Ziemassvētku pārtraukumam, vismaz tāds ir mans nolūks, pabeigt darbu. Un, nu, protams, arī tad līdz parlamenta mandāta beigām noslēgt visu šo, šo stāstu. Tas būtu tāds optimāls risinājums. Alveš, esmu uzskatījis, ka vīzu politiku var izmantot, lai no jauna apliecinātu mūsu gatavību, mūsu apņēmību starptautiskā arēnā, lai tāpat uh, spodrinātu savu tēlu pasaulē, savu reputāciju. Nu, tādēļ esmu iesniedzis virkni grozījumu, akurāt šīs uh, dimensijas stiprināšanai. Bez tādas kundze un Belēro kundze ir rīkojušās līdzīgi ar saviem grūzieniem. Es ceru, ka vismaz dažas no mūsu idejām um, arī varēs tikt saglabātas. Ja negūsim atbalstu kompromisam šajā jautājumā, tad, uh, nu, baidos, ka par, arī par šiem grūzieniem nāksies balsot atsevišķi. Nu, es tomēr ceru, ka vairums uh, no šīs uh, komitejas locekļiem izrādīs izpratni, ka šī vīzu politikas humanitārā dimensija ir jāsaglabā sniedzot atbalstu pašu iniciatīvas eh, ziņojumam par eh, komentāriem vīzām, par ko spriedīsim vēlāk. Tik tā no mans puses, tagad labprāt uzklausīšu eh, ēnu referenci, sākot ar jums, Bekēra kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un referenti. Ir ļoti mētiecīgi mēģināt uh, šo dosie, tātad eh, vīzu kodeksa pārskatīšanu, tā saka rekāstu, pabeigt vēl līdz Ziemassvētku pārtraukumam un gada beigām. Un šai sakarā vēlos pateikties jums referenti par jūsu centieniem, paldies arī ēnu referentiem par mēģinājumiem noformulēt uh, dzīvotspējīgus kompromisus. Mēs uh, mēģinām panākt optimālu sadarbību ar uh, trešajām valstīm. Jo sevišķi tā runa par biznesmeņiem, par, par māksliniekiem, par sportistiem un turistiem. Un mēs vēlamies, lai šīm personu grupām būtu vieglāk ierasties Eiropā, apmeklēt Eiropu, un lai viņiem būtu arī attiecīgi vieglāki noteikumi vīzu saņemšanai. Līdztekus eh, tam tātad eh, šeit būtu nepieciešama šī tā, tā sauktā vīzas eh, svīra. Tā, tātad stimulu mehānismus, kas, eh, kas atbalstu tās, atbalstītu tās eh, trešās valstis, kuras ir gatavas atpakaļ uzņemšanai. Nu, tautas partijas eh, vērdā vēlos vēlreiz uzsvērt, ka, ka šāda vīza politika, kur atpakaļ uzņemšana, ja readmisiju, tātad nostād, tātad noliek kā vienu no pamatiem, mums ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs vēlamies konstruktīvas attiecības ar trešajām valstīm. Attiecīgi, tad viņam būtu vīzu atvieglojumu šo valstu piedarīgajiem, bet ja šī sistēma nedarbosies, nu tad ir jābūt attiecīgām konsekvencēm. Sakām, tad viens bez otra nestrādās. Līdz ar to sagatavotajā ziņojumā, par uh, kuru saturu vēl, vēl neesam gluži vienojušies, nu, piemēram, definīciju paplašināšanu kas tad būtu traktējumi kā sportisti, attiecībā, kā sportisti var saņemt šīs vīzas. Tāpat arī um, automātiskā ģimenes uh, locekļu iekļaušana šajā sarakstā nav pieņemama. Tāpat arī attiecībā par ceļošanas uh, veselības apdrošināšanu. Te vēlamies piedāvāt elastīgumu un raudzīsimies, nu, kā tad uh, mēs varētu nonākt šeit pie kompromisiem. Kas attiec uz vīzu nodavām, Un te mums ir pilnīgi skaidrs, ka mm, vismaz būtu jāņem vērā inflācijas eh, rādītāji, inflācijas eh, indeks, tā teikt, pagaidām tas tā nav, un mēs ceram, ka nu, šis priekšlikums neseks pusi no izmaksām. Šengens eh, vīzas starptautiskajā savienībā jau tagad ir ļoti izdevīgas. Un vēlos tāpēc uzsvērt, ka vīzu nodevs Nu, nedrīkst būt uh, tā tēma, ka, ja kāds nevar atļauties uh, Schengens uh, vīzu, nu, viņš arī nekur, neko tālu Eiropā arī neaizceļos, jo, nu, kaut galā mūsu dzīves dācība Eiropā ir, ir nu, krietni augstāka nekā, nekā tā, ko, tie, teiksim, paredz vīzu uh, izmaksu nosekšana. Un tālāk, uh, ja, MVO dalībnieki, kas ir jaunāki par 30 gadiem, nu tas mums nav pieņemams, nu tas paver uh, iespēju dažādu krāpšanās gadījumiem, tad, nu, te vai katrs uh, trešās, trešās valsts piedarīgais uh, pēkšņi kļūst par NVO locekli, nu tas jau nebūtu vēlams. Tālāk tas, ka jūs ierosināt svītrot migrācijas un drošības um, sādāļu šajā ziņojumā, nu, tas mums arī nav pieņemams. Nu, cik zinu, tad referents jau šeit tad paredzēja arī atsevišķu personālu balsojumu par šiem grozījumiem, lai tad būtu skaidrs, kas ir tad, tad par, kas pret to. Nu, un, nu, jo tā ir otrā svarīgākā tēma mūsu pilsoņiem. Īstermiņa vīzu izdošanas ārējām robežām, nu, tas arī, joprojām mums ir problemātisks jautājums, tas saskatām lielus drošības riskus. Nu, un, Tā vairākos jautājumos mēs nevaram sniegt savu piekrišanu pat labāk. Nu, bet esam par eh, skaidri noformulēt nepārprotamu kompromisu. Protams, pat, pat tiem priecātos, laika mūsu rīcībā nav pār pārējiem. Un, ja šādi kompromisi ienāksies, tad eh, tautas partija atbalstīs arī ziņojumu kopumā. Paldies! Vielen Dank. Paldies, eh, Stīvens Konslūdzu. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Nu, līdzīgi kā Bekara kungs eh, arī es vēlos iesākumā pateikties referentam un ēnu referentiem par sadarbību darbā pie šī svarīgā dosjē. Nu, prieks redzēt, ka nu, esam panākuši zināmu progresu, kas jau sevišķi svarīgi ņemot vērā to, ka mm, mums ir jāpalīdz arī mūsu turisma nozarei attīstīties, līdz ar to ir jāpārliecina cilvēki, ka ir vērts braukt apmeklēt Eiropu. Un vienotas vīzo procedūras šeit būtu noderīgas, tās būtu svarīgas arī uzņēmējiem, tāpat kultūras nozars pārstāvjiem, mūziķiem un citiem, nu, arī viņiem lieta noderētu tāda raita vīzu procedūru. Un līdzīgi kā daudz partija arī mēs, eh, nu, mums ir, eh, zinām, komentāri par referenta ziņojumu projektu. Un kopumā, kopumā mēs vēlētos eh, pēc iespējas vairāk pieturēties tomēr pie komisijas sākotnējā priekšlikuma. Un, protams, mums ir šādi tādi grozījumi, dažs no mēs grozījumiem jūs Gasādies ņemt vērā citus, ne piemēram par sportistiem runājot, kā arī par kultūras nozares pārstāvjiem, tur, māksliniekiem, dziedātājiem tā tālāk. Nu, viņiem būtu tomēr jāskatās ar tādām pašām vīzu prasībām kā, kā citiem. Mūsuprāt, tas ir svarīgi. Runājot par medicīnisko ceļošanas apdrošināšanu, noteikti neatbalstam to, ka šāda prasība būtu jāceļ. Ja kāds uh, sasirgst, uh, esot mūsu kontinentā, nu, pavēlt jau neviens viņu neārstēs. Un uh, apdrošināšanas uh, fondi jau par to nemaksās tādi, ja personai nebūs uh, pareizi noformēts apdrošināšanas polises. Protams, ka nu, ja šā polis būs, tad, tad arī veselības aprūpas izdevumi tiks uh, apmaksāti, tiks sekti. Runājot par uh, vīzu nodevām. Atbalstām, ka šīs nodevas ir jāpaukstina. Ir svarīgi, lai um, izmaksas, kas rodas uh, vīzu izdošanas procesā, tiktu nosaktas no šīm nodevām. Bet esam gatavi arī uh, paskatīties un iekļaut uh, zināmas izņēmumus, piemēram, nepilngadīgajiem. Tur varētu būt kāds cenas samazinājums, respektīvi nodevu samazinājums, tāpat arī uh, Mm, ja runa par ārpakalpojumu sniedzējiem, nu, mums nevajadzētu subsidēt nu, šādas starpniekus. Ja kāds izmanto starpniekus vīzu ieguvēm, tad viņiem par šī starpnieka pakalpojumu ir jāmaksā. Un nu, šī saita starp vīzu režīmu atvieglošanu un atpakaļ uzņemšanu. Es zinu, ka jūs kā referents šādu sasaisti neatbalstiet, un mēs tomēr uzskatām, ka tā ir svarīga. Ja kāda valsts eh, pretendē uz vīzu režīmu atvieglojumu, nu, tad eh, tā no savas puses arī kas būtu jādara, lai, lai eh, to, to sekmētu, lai, lai būtu gatavi uzņemt atpakaļ savus pilsoņus. Un nu, tas ir viens medaļas divas puses. Mums jāizvairās no tā, ka trešās valsts pieprasa no mums kaut kāds atvieglojums, bet no savas puses neko darīt nevēlas un atpakaļ savus pilsoņus uzņemt netaisās. Tā kā pilnīgi loģiski, ka šādai saknei būtu jābūt. Par humanitārajām vīzām jūs ziniet mānu nostāju. Es zinu, ka par turināsim nākamajā darba kārtības punktā, bet, nu, savā ziņā tomēr te arī tas būtu jāpiemin. Vēlamies atkārtot, ka mēs eh, nesaskatām nekādu pieņemto vērtību šādām humanitārajām vīzām Eiropas līmenī. Lai valstīm ir uh, sava sistēma, tātad nacionālo humanitāro vīzu sistēma, un uh, nebūtu prātīgi tagad iejaukties uh, dalību valstu lietās un, tā teikt, mīt dalību valstīm uz papēžiem. Domāju, ka šeit Eiropas uh, Savienībai um, būtu jāturās no kādiem pasākumiem un jāsātas dalībvalstu pārziņā, jo, nu, gal beigās tas ir um, dalībvalstu jautājums, ko, ko tad viņas ielaiž savā teritorijā un ko nē, gala beigās. Nu, tādēļ uh, šajā jautājumā mēs turpināsim. Um, tātad um, ieņemt uh, šādu attieksmi. Šeit nevajadzētu sasaistīt uh, izmaiņas vīdu kodeksā ar uh, humanitārajām vīzēm. Nu, priekšsēdā kungs, jūs labi ziniet mūsu viedoklis, tā kā droši vien ar to arī šo, šim viņa pietiks. Paldies, Stīvens kundze, deprēkungs. Uh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es eh, vēlētos pateikties jums par darbu. Es eh, zinu, ka jums bija sarežģīti pabeigt eh, šo darbu, tāpēc, ka jūs eh, sākumā vēlējāties iekļaut humanitārās vīzas vīzu kodeksā, bet mums neizdevās panākt vienošanos, un tad beigās mēs vienojāmies, ka mēs to visu atdalīsim, bet tātad paralēli tiek gatavots vīzu kodeks un jūsu darbs par humanitārajām vīzām. Es arī priecājos, ka jūs esat apņēmības pilns izskatīt daudzus no mūsu grozījumiem. Par to liels paldies! Un eh, es vēlējos arī norādīt, ka mēs gatavojam šos grozījumus eh, domājot par kompromisu, kā to panākt ar pārējām grupām. Man ir jautājums, jo jūs eh, savā uzrunā par šo punktu nerunājāt. Pirmkārtām, dalībvalstīs vēlas paturēt sev iespēju uh, Eh, visiem pieprasītājiem um, iesniegt šo prasību konsulātā, mm, valsts konsulātā. Tātad šeit nav runa par to, ka mēs liektu sniegt šādu pakalpojumu. Mēs vēlamies, lai šāda iespēja turpinātu pastāvēt. Tāpat arī mēs vēlamies, lai uh, šīs prasības tiktu iesniegtas deviņus mēnešus pirms paredzētā brauciena. Kāpēc? Tāpēc, ka lielākā daļa no šiem braucieniem tiek veikta ar līd, līdmašīnu, un mm, līdmašīnas biļetes ir dārgākas, ja tās pērk vēlāk. Tātad mēs vēlamies, lai um, ģimenes varētu apmeklēt Eiropas Savienību, tieši tāpēc vajadzētu paplašināt šo grafiku drīzāk, nevis to saīsināt. Uh, Ja runa par vīzu cenām, mēs vēlētos norādīt uz to, ka mēs piekrītam palielināt komisijas ieteikto cenu, bet te ir jābūt trīs attaisnojumiem. Ja kāds vēlas pieprasīt vīzu un viņa biometriskie dati jau ir pieejami un ir derīgi, tad viņš varētu saņemt atlaidi, jo līdz ar to vīzas apstrāde ievērojami uh, tās, tās izmaksas ievērojami samazinās. Tāpat arī mēs vēlētos paredzēt atlaides e, bērniem. Tāpat arī, ja ir runa par ģimenes locekļiem, kas ir Eiropas Savienības e, pilsoņi saskaņā ar 5. pāntu līgumā, tiem nevajadzētu maksāt par e, vīzām, jo 5. pantā uz to ir skaidri norādīts. Ja ir runa par izskatīšanas uh, laiku. Desmit dienas mums šķiet saprātīgi, bet šo laiku varētu saīsināt tiem vīzas kandidātiem, kuru biometriskie dati jau ir pieejami. Par atpakaļ uzņemšanu pretēji jums mēs vēlamies, lai šī saikne tiktu akceptēta un mēs vēlētos, lai jūs ņemtu vērā mūsu priekšlikumu. Mēs nevēlamies sodīt pilsoņus, bet gan mēs vēlamies sodīt valstu vadītājus, ja tie neakceptē to, ka vīzas tiek saistītas ar atpakaļ uzņemšanu. Pēdējais punkts. Mēs arī pieprasījām, ka vienu gadu pēc regulas stāšanās spēkā komisijai vajadzētu nākt klajā ar izvērtējumu. Un tāpat arī šajā ziņāmā vajadzētu runāt par digitālajām vīzām. Galu galā mēs atrodamies pašlaik vēsturiskā laikmetā, jaunās tehnoloģijas parādās arvien vairāk, un mēs gribētu aicināt, stimulēt komisiju, kas arī iestājas par modernismu, ņemt vērā jaunās eh, tehnoloģiskās iespējas, kādas pastāv mūsu laikmetā. Mēs esam gatavi turpināt ar jums sadarboties un vēlreiz liels paldies par ieguldīto darbu, atbloķējot šos divus dosjē. Paldies eh, Debrē kungam, tagad eh, Veržijā kundze. Paldies, priekšādātāji! Es eh, arī vēlētos eh, pateikties jums par sadarbību. Es domāju, ka mums izdosies panākt vienošanos, un cerams, ka šis process eh, nebūs um, negatīvs, jo gal galā ir cilvēki, kas uztraucas par drošību. Es domāju, ka pilnīgi visi parlamentā uztraucas par pilsoņu drošību. Es eh, strādāju jau gadiem ilgi pie šī vīza dosie un esmu pamanījusi arī uzlabojums kopš pirmā vīza kodeksa. Tieši tāpēc mums vajadzētu turpināt strādāt, mums vajadzētu respektēt vienam otru, vajadzētu arī respektēt citu viedokļus. Uh, Mūsu grupai vīzu politika ir daļa no Eiropas Savienības tēla pasaulē, un ar šo politiku mēs varam um, nodrošināt um, to, lai šis tēls būtu pozitīvs, un mēs vēlamies, protams, piesaistīt uh, cilvēkus um, Eiropas teritorijai. Tas viss saistās arī ar tiesībām uz mobilitāti. Tātad ir runa par sportistiem, māksliniekiem, studentiem, NVO. Es domāju, ka mums vajadzētu arī uzmanīgāk paskatīties, lai mēs nesodītu cilvēkus, lai ierašanās Eiropas Savienības teritorijā nebūtu atkarīga no pieejamiem līdzekļiem. Vajadzētu būt zināmām kategorijām, kas tiktu atbrīvotas no šīs vīzas maksas. Es uzskatu, ka visiem uh, Um, nepilngadīgajiem zem 18 gadu vecuma vajadzētu būt atbrīvotiem no vīzas maksas. Nevajadzētu šeit izveidot vēl papildu kategorijas, un tāpat arī vajadzētu izveidot eh, samazinājumus cenā, mm, proti par to jau runāja deprēkungs. Un galu galā, ja eh, jūsu dati jau ir iekļauti visu sistēmā, tad tai ir jābūt citai kategorijai. Es domāju, ka mēs varēsim par to vienoties. Es vēlētos arī paust savu nožēlu, bet, protams, tas nevienu nepārsteigs, ka um, humanitārās vīzas nav iekļautas šajā dosjē, un par tā mēs runāsim atsevišķi. Bet, uh, ja ir runa par humanitārās palīdzības kandidātiem, vai nu ir runa par to, vai mēs to vēlamies vai nē, vajadzētu. Mm, paredzēt eh, šeit eh, konkrētas vīzes. Es skatu, ka šis humanitārais komponents būtu jāņem vērā. Pretēji kolēģiem, kas ir līdz šim izteikušies, mēs esam eh, pret to, ka tiktu izmantoti pakāpojumu sniedzēji. Mēs zinām, ka vairākās valstīs tas ir novedis pie ļaunprātīgas izmantošanas. Es domāju, ka mēs visi varētu uh, vienoties par to, kā ierobežot šos eh, ļaunprātīgas izmantošanas eh, gadījumus. Mums eh, nekādā gadījumā nevajadzētu liekt diplomātiskajiem dienestiem vai konsulātiem sniegt šādus pakāpojumus. Tā varētu būt alternatīva un viņi varētu būt pakāpojums sniedzēji. Tātad, protams, Mēs saprotam, ka ir jāsamazina arī izmaksas. Mēs saprotam arī, ka var pastāvēt ļaunprātīga izmantošana. Un mēs uzskatām, ka cilvēkiem, kas nav saņēmuši vīzu, vajadzētu kompensēt, izdevumu, kompensēt izdevumus cilvēki iztērē milzīgas summas bieži vien dažās valstīs, kaut arī viņiem nav nekādu uh, mm, cerību saņemt vīzu. Tātad mums nevajadzētu iedzīvoties no šādiem gadījumiem. Tāpat arī mēs uzskatām, ka ģimenēm vajadzētu sniegt atvieglojumus vīzu saņemšanā. Tā, vajadzētu, piemēram, atbrīvot no vīzām tos, kas eh, pavāda bērnus, piemēram, uz kādiem uh, sporta vai kultūras pasākumiem. Es uzskatu, ka šādā gadījumā tiešām ģimenes vajadzētu atbrīvot no vīzām. Ja runa par atpakaļ uzņemšanu, jūs zināsiet, ka mūsu grupā mēs iestāmies par mobilitāti un par atpakaļ uzņemšanu, bet priekšlikumi ar ko nāca klajā deprēkungs, ir ļoti saprātīgi. Tas mūs uztrauc tiešām visvairāk. Te ir runa par trešo valstu pilsoņiem. Nedrīkstētu būt tā, ka viņi kļūst par savu uh, valdību ķīlniekiem. Viņiem nevajadzētu liekt tiesības uz vīzu. Tiem drīzāk vajadzētu būt uh, valstu vadītājiem. Un tāpat arī vēlētos norādīt uz valstīm, kur ir īpaši daudz uh, humanitāro prasību. Būtu patiešām bīstami, ja Valstis, kur e, cilvēku tiesības netiek ievērotas, varētu izmantot šo iespēju, iespēju pieprasīt vīzas savu valstu pilsoņiem. Es patiešām ceru, ka mums izdosies panākt e, vienošanos um, uz, um, attiecībā uz lielāko daļu no šiem problemātiskiem jautājumiem. Vēlreiz liels paldies um, referenta kungam. Liels paldies Viržjā kundzei. Paldies visiem! Paldies par jūsu komentāriem! Vēlētos norādīt, ka ir tikai acīm redzami, ka es kā referents esmu darījis visu, kas ir manos spēkos, un es arī vēlētos, lai jūs arī mēģinātu panākt tādus saprātīgus kompromisus. Jūs Noteikti esat jau vairāk kā dzirdējuši, ka mūsu mandāts tuvojas beigām, un manī patiešām uztrauc tas, ko Libe komiteja būs eh, paveikusi. Tātad te runa par eh, brīvību, tieslībām, iekšlietām. Es domāju, ka mūsu rezultātus vajadzētu uzlabot lai mēs spētu reaģēt uz pilsoņu paustajām bažām, jo mūsu komitejas kompetencē esošie jautājumi cilvēkus patiešām uztrauc. Mēģināsim panākt tādus labus kompromisus. Esmu uzklausījis jūsu komentārus, un mēs mēģināsim mm, arī norganizēt tehnisku tikšanos. Tā būs trešdien līdz pulkstens 12. un šajā sanāksmē mēs mēģināsim sagatavot rakstveidā kompromisus. Vēlētos arī norādīt, ka mēs mēģinām ietaupīt laiku. Mūsu laika grafiks ir ļoti strikts, Lībe komitejā mums ir daudz darba, un tāpēc mums bija jāizdara patiešām tādi kā kopsavilkumi. Mēs Mēģinājām šos jautājumus un kompromisus skatīt ļoti koncentrēti, bet lielākā daļa no tā, ko jūs teicāt, jau ir ņemts vērā. Piemēram, tas, ka vīzas varētu izsniegt arī konsulātos un diplomātiskajos dienestos. Tāpat arī tika runāts par komisijas veiktu izvērtējumu pēc konkrēta laika perioda. No šāda ziņojuma mēs varētu tad uh, paskatīties, ko, kā ir izdevies um, praksē īstenot um, pieņemto. Tāpat arī mēs esam ņēmuši vērā vairākus uh, citus jūs ieteikumus. Protams, arī šī iespēja uh, samazināt vīzas maksu tiem, kas jau ir iekļauti pēdējā vīzas sistēmā. Mēs, protams, mēģinām visus šos kompromisus sagatavot labāk, bet es gribētu jūs aicināt sadarboties, lai mēs varētu strādāt labāk, lai mēs varētu panākt labus rezultātus. Tā kā mums vairs nav daudz laika, un šī pēcpusdienas sesija drīz beigsies, Es e, izkomentēšu arī šo papildziņojumu, iniciatīvas ziņojumu par humanitārajām vīzām. Kā jūs zinat, man šis temats ir ļoti tuvs. Situāciju jūs noteikti ļoti labi zināt. Priekšādātāja konference ir sagatavojusi priekšlikumu piešķirt atļauju Lībē, lai tā nāktu klajā ar jaunu ziņojumu kas e, tiktu piedāvāts balsojumam decembra plenārsēdē. Kā jūs zināt, daudz cilvēkus neapmierināja gala rezultāts. Un šis gala rezultāts bija atkarīgs no tā, ka deputāti jau bija izņēmuši savas balsošanas kartes, tad, kad mēs um, balsojām. Tieši tāpēc politiskā vienošanās ir pieņemt šo ziņojumu ātrā, ātrajā procedūrā. Un mūsu mērķis ir balsot plenārsēdē decembrī, un tieši tāpēc mēs esam jau sagatavojuši tagad kalendāru. Tā būs tā pati komanda, tie paši ēnu referenti, tas pats referents, proti es. Lībi koordinātāji tos ir nozīmējuši. Tāpat arī būs pavisam īs termiņš grozījumu iesniegšanai. Īsnībā tā varētu būt pat tāda kā formalitāte. Politiskās debates vairs nevajadzētu atvērt. Mums nevajadzētu sākt runāt vēlreiz par visām problēmām. Mums vajadzētu pieturēties pie teksta, par kuru mēs esam vienojušies. Tas nozīmē, ka Lībe būtu gatavs jau teksts, par kur nobalso 3. decembrī, un pēdējais balsojums notiktu Strasbūrā. Mums vajadzētu panākt vienošanos par šo balsojumu, lai šis balsojums varētu tikt iekļauts otrdienas vai trešdienas plenārsēdē. Pirmdien uh, cilvēki vēl ierodas, savukārt ceturtdien daudz dodas prom, tāpēc es nebūtu droši. Būtu labi, ja šis balsojums notiktu otrdien vai trešdien tādā saprātīgā laikā. Un, protams, ka mūsu mērķis ir panākt, lai pēc iespējas vairāk cilvēki nobalsotu par šo ziņojumu. Es vēlos atgādināt, ka mums ir vajadzīgs kvalificētais vairākums. Mums ir jāpanāk līdzsvars par šo pakotni. Es vēlētos jūs ma aicināt mani atbalstīt. Es vēlētos, lai mēs varētu iesniegt identisku tekstu tam, par kuru mēs balsojām plenārsēdē. Tātad nekas nav mainījies. Uh, Mēs iesniedzam to pašu tekstu, par ko politiskās grupas bija vienojušās balsojumā Lībē. Mums ir vajadzīga konsekvence, mums ir jānodot pareizā, pareizais signāls Eiropas pilsoņiem, un viņi gaida no mums reakciju. Tāpēc es gribētu aicināt jūs sadarboties, lai mums tas izdotos. Tas nozīmē, ka mums būs balsojums Salība komitejā 3. decembrī un galīgais balsojums 10. vai 11. vai 12. decembrī. Es tātad aicinu jūs uz sadarbību. Vai kāds vēlas komentēt? Gomes skundze, jūs piecēlāt roku. Jā, priekšādātāji. Es vēlējos jūs atbalstīt. Un vēlējos kopā ar jums vērsties pie kolēģiem, lai viņi atbalstītu jūsu priekšlikumu. Es, kā parlamenta deputāte, patiešām jutos briesmīgi, redzot, kas notika iepriekšējā plenārsēdē ar šo ziņojumu. Es ceru, ka tas, kas notika, bija tāda nelēmīga sagadīšanās, un tā nebija lielāko šī parlamenta grupu nostāja. Tātad mans atbalsts jums. Bekere kungs, pavisam īsi. Man tikko teica, ka kolēģiem ir, eh, tulkiem ir jādodas projām līdz 18.30. Eh, mm, Jā, pavisam īsi. Es priecājos, ka šis dosie vēlreiz tiks iesniegts balsošanai. Gribēju eh, komentēt balsojumu plenārsēdē. Tātad tika nobalsots par iepriekšējo dokumentu un pēc tam par humanitāro uh, ziņojumu, par humanitāro vīzu ziņojumu netika nobalsots. Tātad tie bija tie paši tāds pats tautas paties uh, deputātu skaits kā sociāldemokrāta skaits. Vairākums bija tāds ļoti jocīgs. Šeit nav runa par uh, kaut kādām politiskām vēlmēm vai viedokļiem. Vēlējos tikai norādīt, ka pašlaik mēs nesam, mēs nesam, mēs neredzam, ka daži jautājumi būtu pietiekami skaidri mm, formulēti. Mēs vēlreiz iesniegsim jums tādus skaidrojumus, ir arī kompromiss ar deprē, kas, mūsuprāt, nav pietiekami labi lai parādītu, ka konsulātu un vēstniecību kapacitāte nav pietiekama. Un tāpat ir arī citi aspekti. Piemēram, nav skaidri pateikts, ka Šī humanitārā, tātad šī humanitārā vīza negūst plašu atbalstu manu kolēģu vidū. Es eh, ceru, ka atbalstītāja pulks pieaugs. Iespējams, ka mums vēl izdosies panākt kompromisu. Un tad arī mums izdosies to visu paveikt. Paldies! Veržijā kundze. Oui, euh, moi je me... Vispirms es vēlējos norādīt, ka um, mums izdevās panākt uh, labu sadarbību. Es uzskatu, ka šis balsojums ir ļoti svarīgs, un tieši tāpēc mums vajadzētu noskaidrot, kas īsti notika, tā lai mums nebūtu pilnīgi nekādu šaubu par uh, vairākumu, ar kuru mums ir jāpieņem šis teksts. Vēlētos norādīt, ka tas ir kvalificētais vairākums, kā jūs norādījāt, bet tātad tas ir, te ir runa par deputātu kvalificēto vairākumu. Tātad te ir runa par 349 balsīm pār šo ziņojumu. Es domāju, ka šis eh, ziņojums, kas tika sagatavots priekšādātāju konferencē, kur ir runa par to, ka mēs iesniegsim tādu pašu tekstu, ir labs un cerams, ka mums eh, neizdosies, mums, mums nevajadzēs šeit atkal atvērt Pandoras lādi. Uh, Patiešām te ir runa par to pašu tekstu un nedrīkstētu par to vēlreiz sākt diskutēt. Paldies, tagad pats pēdējais. Jūs redzējāt, kas notika. Mums pietrūka 26 balsu, lai panāktu kvalificēto vairākumu, un mums ir vajadzīgs kvalificētais vairākums, lai pieņemtu šo ziņojumu. Es domāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka parlaments nepieņem šo ziņojumu, jo parlamentam ir jādod signāls. Es ceru, ka mums izdosies eh, panākt šī ziņojuma pieņemšanu ar kvalificēto vairākumu and, and, and, and hard-working negotiations that we, we, we have held. Mēs panācām šos uh, kompromisus ļoti garās diskusijās, mums izdevās to visu uzlikt uz papīra, mēs uh, sagatavojām dažādus politiskus kompromis, kompromisus arī vīzu kodeksu pieņemšanai. Es uh, ceru, ka jūs nodosiet šo ziņu tālāk arī savām politiskajām grupām. Uh, Un tad mums patiešām izdosies panākt, ka balsojumā decembrī mēs pieņemsim šo ziņojumu. Domāju, ka tas būs pareizais signāls. Patiešām nesaprotu, kāpēc mums neizdevās to panākt iepriekšējo reizi. Es eh, pateicos jums jau tagad par jūsu atbalstu. And that's it. That the, we're coming to the end of this afternoon session. Of course, we're resuming our works tomorrow by 9 a.m. back in. Rīt mēs atsāksim darbu pusdienas deviņos Liba komitejā.